Good afternoon, ladies and... Labdien, dāmas un kungi, kolēģi. Daudz vēl nav ieradušies, bet uh, uz tiem esam uzaicinājuši visus ierasties. Un esmu tipisks vācietis un ar vāciešiem raksturīgo precizitāti vēlētos arī, vēlētos arī precīzi trijos sākt. Mums priekšsēdis Bužaka kungs eh, šodien eh, ir aizņemts, nu, un tādēļ viņš lūdza aizstāt viņu un vadīt eh, šo pasākumu viņu vārdā. Pirmkārt, vēlos sirsnīgi sveikt eh, šīs dienas eh, dalībniekus, lektorus, un sveicinu viņus visus mūsu komitejas vārdā. Paldies, ka viņi ir piekrituši piedalīties šajā pasākumā, šajā sesijā, un ka uzņemšies šo smago ceļošanas nastu, aizkulties līdz Briselē, un īsti jūs iepazīstināšu ar tematu. Eiropas eh, Savienībā tiek aplēsts, ka 23 miljoni NVU kalpo kā Eiropas eh, Savienības tautsainicības nogurkaus. Un kā mēs zinām, MVU sastāv vairāk kā 90%, pat eh, patiesībā 99% no visas uzņēmēju darbības Eiropā. Un kā mēs visi zinām, vairāk kā divas trešdaļas no darbietām Eiropas Savienībā ir sarūpējuši tieši MVU. Digitalizācija ir būtisks, svarīgs process visiem MVU, lai viņi spētu darboties efektīvāk un eh, lai viņi būtu konkurētspējīgāki starptautiskajā arēnā, kur pagaidām Eiropa gan atpaliek. Bet eh, MVU to zina, protams, apzinās, pateicoties internetam, konkurenti visā pasaulē. Steidz ierasties Eiropā, nu labākais, kā pret to cīnīties, ir mums eh, pašiem iziet plašajā pasaulē. Digitalizācijas process MVU vidū Neāli šeit eh, raiti un neāli šeit ir atzīts. Un dažos sektoros, nu, piemēram, tradicionālajā pārstrādes sektorā, digitalizācija sagādā īpaši liels izaicinājums. Digitalizācija var um, izraisīt um, arī pārmaiņas uzņēmumu domāšanā, mentalitātē, biznesa modelī, uzņēmē darbības vidē un, protams, arī izglītībā, kas tiem nepieciešama. Man līdz tākus jaunu instrumentu apguvēju, jaunu procesu apguvēju, ir nepieciešams arī pielāgoties e, citādi, piemēram, pārkvalificēt personālu. Bet nu par uzklausīšanu. Dās jūs informēt, ka esam atvēlējuši divas ar pus stundas šai uzklausīšanai. Tātad no trījiem līdz pus sešiem. Trīs ar pus stundas un esam sadalījuši šo uzklausīšanu divās atsevišķās daļās, divās sesijās. Katras sesijas noslēgumā 25 minūtes aptuveni veltīsim jautājumiem un atbildēm un uh, lūkšu mūsu ciemiņus aprobežoties, respektīvi jūs, mm, kolēģi, aprobežoties ar divām minūtēm jautājumiem, lai attiecīgi runātājiem ir iespējas tiem visiem pilnvērtīgi atbildēt. Nu, tā ir pirmā paneļa diskusija. Vēlos dot vārdu profesorai Katrīnai Lēdigai, aptuveni desmit minūtes jūsu rīcībā. Profesora Lēdiga ir asociētā profesora Tātad um, augstākā mācība iestādē Strāsbūrā, Strasbūras universitātē un EDEC, tātad uh, uzņēmējdarbības uh, attīstības asociācijas uh, vadītāji. Ledīgs kundze, vārds jums. Thank you. Paldies. Um. Paldies. Um. Ceru, ka mana prezentācija būs redzama uz ekrāniem. Es atvainojos, bet tiešām man lieta nodarētu, ja manas prezentācijas materiāls tiktu projicēts uz ekrāniem. Okay. Okay, thank you. Paldies. Eh. Nu, protams, vieglāk klātos, ja man būtu prezentācija pieejama, bet nu labi, runāšu franciski. Man lūdzu pastāstīt par uh, maza video uzņēmumu digitalizācijas debatēm, par to uh, sasaisti ar industriālo politiku un vispār maziem vidējiem uzņēmumiem. Pastāst par situāciju pat labi. Nav šaubu par to, ka digitālās pārmaiņas uh, skar visas ekonomikas nozares dažos gadījumos apjoms ir mazāks, ja jūs paraugāties uz galīgiem rādēm, būvniecību un turismas, un atkarībā no nozares uh, sagatavošanās līmeņa redzams, ka digitalizācijas process netiek uztverts tādā pašā veidā visur. Sniegšu jums piemērus no dzīves. Dažkārt ir grūti saprast, kā Eiropas Savienības digitālā darba kārtība, kā nacionālajie politiskie lēmumi tiek piedzīvot uz vietas un kā mēs, operatori, gan mm, no universitātes, gan uzņēmē darbības, gan mazīvīdi uzņēmumu, mēģinām īstenot visu šo tehnoloģiju, inovatorskos plānus nolikt vienā pusē un tad runāt par ekonomikas digitalizāciju. Un es pieņēmu lēmumu, nu, gluži tik labi nedarbojas, kā es biju gribējuši. Tātad es jums pastāstīšu par dažiem piemēriem. Uh, stāstīšu par pieredzi. Uh, mākoņu datošana ir ietekmējusi situāciju. Tad ir runa par Strasbūras universitāti un tās darbu pie Big Data un High Performance Clouding un uh, tiešsaistes uh, pārdošana pārobežu režīmā, tātad arī pētījumi par to, un paraugu prakses izstrāde saistībā ar energoefektivitāti un to, ko deviem par Green IT zaļo informāciju tehnoloģiju, ņemot vērā arī kiberdrošību, draudz par kibernoziedzību, tātad drošības plāni, kas ir jāiztena maziem izdevuma uzņēmumiem, un jāzina arī, cik lielā mērā var panākt savu tiesību aizsardzību, ņemot vērā to, ka uh, uzņēmumu digitalizācija paredz ar vien specializētāks zināšanas, ar vien atvērtāks, un bieži vien šo kompetenču pietrūkst, un tad tagad pastāv um, saspīlējums gan Eiropas Savienības, gan Nacionāla tirgu. Tagad runājot par pieredzi apmaiņu. Runājot par mākoņiem, mākoņdatošanu. Es esmu veikusi pētījumu ar lielu starpnacionālu uzņēmumu, lai 2005. gadā pieteiktu valsts pieteikumu mākoņu datošanai manam reģionam, Elzasai, lielam reģionam, un šodien redzams, ka kaut arī esam izstrādājuši ļoti izsmaldzinātu piedāvājumu, mazajam vidējam uzņēmumam patiesībā prasības ir ierobežots, tas tikai ierobežotā līmenī izmanto mākoņu datošanu. Un te es jums sniedzu Eurostat dats, te jūs redzat, ka Vācija un Francija, tā kā mēs esam robežu valstis, mēs bieži salīdzinām uh, vienu ar otru. Francija un Vācija ir nedaudz pārstāvētas tā ziņā, ka uzņēmumi izmanto mākoņu datošanu. Taču mūsu mazie video uzņēmumi tomēr ir sasaistīti. Un te tā tad ir sakāms. Uh, paskatīsimies, kāda ir uh, situācija mazajos vidējos uzņēmumos. Ir liela atšķirības starp tiem, kas ir sasaistīti un kas nav. Dažkārt nevienmēr ir skaidri. Īpaši daži uzņēmumi bieži vien jauc terminus. Mēs esam labi sasaistīti, mazie vidēji uzņēmumi, taču uh, process saistībā ar digitalizāciju nav tālu aizgājuši. Un te jūs redzat, ka Eurostad rādītājs par cloud un redzams, ka apstrādes rūpniecība to izmanto tikai 70% apjomā 2014. gadā. Tātad rādītājs ir ļoti zems. Šodien, piemēram, nav tāda rādītāja par trīsdimensiju um, drukāšanas uh, izmantošanu nav rādītāju vispārīgu, tāpat arī par lāzeri eh, izmantošanu vai par digitālo simulāciju mazajos vidējos uzņēmumos. Taču es ceru, ka Eurostat tuvāko gadu laikā mums piedāvās konkrētus rādītājus, kā tas parasti notiek. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, ko vēlēšu sacīt. zinātniskie aprēķini MVU. Tas izried no plašas izmantošanas, tam, ko mēs saucam high performance computing for SMEs. Te ir paredzēts, ka maziem vidiem uzņēmiem palīdz uh, uh, kļūt konkurētspējīgākiem, tad jau var simulēt vienlaikus gan produktu, gan uh, apstrādes procesu, gan molekulas dažos gadījumos, gan arī vai tas attiektos uz aeronautiku vai mašīnu būvi vai kāds citu nozara vesela virkni iespēju, pateicoties intensīvām aplēsēm, un mums ir palaimies, palaimies, ka ir Eiropas pārvaldība, nacionālā pārvaldība un, beidzot, arī reģionālā pārvaldība, jo mūsu reģionā, un te es Eh, atkal pievēršos Vācijas, Francijas paraugam, tas man vislabāk zināms mūsu universitātē. Mums ir tā divas platformas uzstādītas, eh, kas kalpo mazavidiem uzņēmumu. Tas ir ļoti svarīgs instruments, to es vadu kopā ar maniem eh, kolēģiem no Strasbūras universitātes un Bādena-Virtenbergs universitātes. Tātad tā ir Eh, intensīva kalkulācija, plašie dati, un tad mēs varam saglabāt šos masīvos datus un strādāt pamatoties tiem un ļaut maziem vidiem uzņēmējiem, kam nav iespējas eh, tāda, tāda ir stādīt tādu ies, ierīci, kas plašs dats var izmantot, vai arī kam nav tāda līdzekļa vai zināšana, bet šiem maziem uzņēmumiem ir iespēja izmantot šo iespēju mūsu universitāti. Un tad mūsu universitātes uh, valsts un privāto, privātās sadarbības ietvaros var sniegt labumu šādiem mazajiem vidiem uzņēmumiem mūsu valstīs. Un līdz ar to ir horizontāla pieeja mūsu valstīs, uh, un tad ir arī projekti, var nodrošināt konkurētspēju. Un protams, ka mūs varētu interesēt tas, ko vēlētos izstrādāt ķīnieši vai amerikāņi. Te jūs redzat šodien vēl vienu piemēru. Tas ir augšreinas fokus. Mums, elzasiešiem, tas ir jo īpaši būtisks, un eh, pateicoties Eiropas Savienībai un struktūru fondiem, mēs esam izstrādājuši zināšanu kopumu saistībā ar digitalizāciju uzņēmumu interesēs. Te es jums sniegšu vienu piemēru projekts, kas ir īstenojis iTeacherine tehnoloģijas augšreinas reģionam, ir izveidoti klasteri uh, mūsu reģionu un valstu uh, novatoriski instrumenti, Rainzeme Falsa, uh, Bādena-Württemberga un citi reģioni. Friborg, Freiburgas fórums, Ludvigshāfens un Elzasas tīkls un arī Kaiserslauters digitālais tīkls. Mēs esam apvienojuši visas šīs zināšanas. MVU interesēs, vai tie būtu apstrādes MVU vai arī pakalpojumi MVU. Un tā tad ir šie atbalsta instrumenti, kas ļauj virzīties tālāk ātrāk un ļauj arī piemeklēt atbilstošu pieeju tādam pārobežu reģionu, kāds ir mūsu, un tiek arī piedāvāti risinājumi, kas ir labāk piemēroti tur esošiem EBU. Tā tad ir gan klasteri, gan arī partneri, kā tirzniecības kameras vai citi partneri, universitātes tur sadarbojas. Un Eiropas patērētāja centrs arī piedalās. Tas īpaši kalpo Francija un Vācija, jo mums ir viens kopīgs patērētāju centrs, kas, kas tieši ir uh, uz abu valstu robežas. Pēdējais punkts. Te ir runa par energoefektivitāti un uh, zaļai, zaļo aspektu mūsu apstrādes rūpniecības maziem vidiem uzņēmumiem. Ja MVU grib panākt uh, ienākums, tad parasti uh, eh, MVU atsakās no zaļām pieejām. Es zinu, ka šī gada beigā gaidām kopsanāksmi. Mēs mēģinām izstrādāt labas pārobežu prakses saistībā ar zaļo informāciju tehnoloģiju. Tas attiec uz informācijas tehnoloģiju efektivitāti, vai tas attiektos uz zaļo datu centru vai uh, datnēm uh, arī ekoloģiskām. Tas ļauj uzņēmumiem iegūt lielāku konkurētspēju attiecībās uz to, kas ir saistīts ar MVU izmantošanu. Un esam guvuši ievērojams rezultāts bet tie ir jāpadziļina. Vēl viens svarīgs elements, protams, ir eh, visā šajā plašajā informācijas gūzmā apzināties kiberdrošumu. Tā nozīme apzināties arī draudus. Ja mēs neuzmanīsimies, tad ir uh, no tā cietīs uzņēmumu. Uzņēmumi ir jāapzinās, kā aizsargāt viņu datus un kā attīstīt šādu pieju. Jūs redzētu, ka ir milzīgi izaicinājumi, kam jāstājas pretī, bet pirmkārt ir jāizglīto iesaistītās puses, jāizveido partnerības modeļi, lai tālāk virzītos priekšu. Ātrāk ir arī jāapmāca studenti, uzņēmēji, jāpapildina mācību programmu ar visiem šiem priekšmetiem par uzņēmumu digitalizāciju un es esmu savā universitātē maģis programmas uh, uh, izstrādātā, mēs pārskatām savu programmu ik pēc pieciem gadiem, bet pieci gadi arī ir iespējams par ilgu periods. Tā tad ir paredzēts diploms uh, mūža izglītībai, kas atbilst Eiropas uh, prasībām. Un ir arī jāizvirza kā galvenie visas iesaistītās puses. Mēs zinām, ka uzņēmumi īpaši apstrādes uzņēmumi eh, varētu gūt labumu no digitālās darba kārtības, taču ir jāizveido šie starpnieki, mazu vidēju uzņēmumu vadītāji. Nav normāli, ka advokātam eh, vai mediķim ir iespējas un ir pienākums tālāk uh, izglītoties, bet mazā vidē uzņēmuma vadītājiem tas netiek prasīts. Un tas nav loģiski. Tad arī ir Eiropas apaļais gāds par šo tēmatu. Ir arī nolīgums ar Franciju Vāciju šajā jomā. Ir jāpielāgo izglītošana, standārti un certifikāti Eiropas līmenī. Un tad ir jāizveido rādītāji, observatoriju līmenī, kas var izvērtēt attīstības gaitu uzņēmumos apstrādes rūpniecības uzņēmums. Un mūs ir daudz, kas dzīvo pie robežas, un skaidrs, ka pārobežu partnerība un Eiropas partnerība ir uh, svarīgi, lai virzītos tālāk uz priekšu un labāk atbalstītu mūsu uzņēmumus Eiropas saimnības ietvaros. Paldies! Merci, profesor. Paldies, eh, profesori Gleidiķi kundze, liels paldies, un tagad došu vārdu otrajam runātē, doktoram Lorentzam Ibeļam, arī viņa rīcība apmēram 10 minūtes. Zibele kungam ir inovācija ekonomika doktorā, doktors, doktor grāts, un viņš ir atbildīgs par tirzniecības savienību. Un ICT komunikāciju, tehnoloģiju, mehāniskā inženierija un aizsardzību šajā jomā viņš darbojas. Lūdzu, vārds jums. Um, and... Lielas paldies un uh, paldies, ka uzņēmāt man šeit, uh, uzveicāt man uz šo klausīšanu. Tā tad, uh, tas jau Eiropa ir eh, arobiedrība, arobiedrība, arobiedrības, kas darbojas pasaules sektorā, un um, mūsu sastāvīja top 190 organizācijas no 30 valstīm dažādās um, tātad, ķēdēs. 6,9 miljonu locekļu ir mūsu arobiedrībā, 32 miljonu darbinieku savukārt tie pārstāv. Īsti tas bija tāds īsts ievads. Tagad uh, koncentrēšos uz tematu. Ko tad mēs saprotam ar uh, pārstrādes nozares digitalizāciju? Nu, ar to mēs eh, saprotam tā globālu pastāvīgu un visur, atvo, visur esošu personu un objektu tīklu. Tas nozīmē, ka elektronika un programmatūra ir klātsoša it visur šajos produktos, eh, saksmetiem, bet tāpat arī rūpnieciskajos pārstrādes procesos, proti izstrādes procesos, ražošanas procesos, lietošanas eh, procesos, kā arī šo procesu eksploatācijā. Un kāda tad būs iznākumiem, ietekmēm, kādu mēs, eh, mūsu arotbiedrība, sagaida no šiem procesiem, no digitalizācijas eh, procesiem pārstrādes nozarēm? Sorry, it doesn't seem to be working properly. I'd like to come back if this were possible compliqué. Non, mais je ne sais pas ce qui lui arrive. Là. Euh, encore un cran. Voilà, merci. Sorry. Um, euh, Atvainojamies par aizķeršanos, neliela tehniskā kļūmīte mums te bija, bet turpinam nu tagad. Tātad, mēs sākumā varētu runāt par tādiem ģeneriskiem, vispārīgiem efektiem, ja ietekmi, ko atstās digitalizācija. Un pamatā te ir runa par uh, efektivitātes un resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanu. Sāksim ar cilvēku resursiem, ar cilvēku darbu, bet tāpat arī Mm. energoresursi, izēju materiāli un tā tālāk. Un tad, turklāt šie procesi un būs uzticamāk, ātrāk, un produkti varēs ātrāk pielāgoties lietotāju un klientu vajadzībām. Nu, šī ietekme nav tāda specifiska, ne, nevarētu to saistīt tikai ar digitalizāciju, arī tās iepriekšējās industriālās revolūcijās līdzīga ietekme arī dzene tiek vērojama, neskatoties to, ka tā nebija digitāla. Nu, tā ietekmē darba apjomu. Nu, vienlaikus arī um, ļauj vairāk uh, uzticēties uh, pārstrādes uh, rūpniecības veikumiem. Bet no otras puses mēs redzam arī specifisku ietekmi, ko atstās digitalizācija. Proti, sākas, kuras nevarētu saistīt vien ar jebkuru citu kārtējo industriālo rūpniecisko revolūciju, un šī pašā ietekme vērojam trīs jomās. Pirmkārt, bez precedenta mm, kapitāla un vāras koncentrēšanās nelielā persona lokā, noteiktos sektoros, noteiktās tās vērtību ķēdes posmos. Otkārt, mēs redzam, ka faktiski izslēna nodarbinātības kontrakts, līguma kā tāda. Ko mēs ar to domājam? Vēsturiski subordināciju mainot pret uh, drošību, uh, šie līgumi tika slēgti pateicoties tehniskiem apsvērumiem. Bija pārāk grūti katru reizi specificēt noteikti, kas tiek pieprasīts no, pieprasīts no darbinieku, un tādēļ bija vienkāršāk, bija vieglāk uh, pieņemt darbiniekus vienkārši kā mm, pakļautas personas. Pateicoties digitāliem produktiem un procesiem, ir daudz vienkāršāk konkretizēt uh, ik reizi katram uh, darbiniekam, katram pienākumu specificēt uh, pienākumus. Turklāt arī kontrola var tikt automatizēta un viss process kļūst vienkārši. Tā ir tā pamata loģika, ko mēs eh, saskatām arī eh, riskanto, riskantā darba, riskanto darba vietu izplatībā, kas kļūst aizvien populārāk digitālajā laikmetā. Treškārt, eh, arī ietekmē, kas faktiski varētu iet abos virzienos, vai kontrolas vai sadarbības virzienā. Kontrola kā process ir vertikāls process, tiek kontrolēts, kas, ko cilvēks dara un ko kompānijas dara šajā vērtību ķēdē. Vai no otras puses tā var šī te horizontālā sadarbība starp vienlīdzīgiem ķēdes posmiem, vienlīdzīgiem darbiniekiem, nu, un tās ir tāds pilnīgi atvērts, atklāts process. I, I really apologize for this. C'est pas possible ce truc. Uh, uh, sorry about it. Uh, yes, here we go. Um, so what is it that we as trade unions... Un ko tad mēs kā rokt biedrības mēģinām panākt? Mūsu pamatmērķis ir uh, piedalīties uh, šajās uh, digitalizācijas vietējās pārmaiņās, nevis pretoties šīm pārmaiņām, bet tās piedalīties, lai nodrošinātu, ka šīs pārmaiņas ir pareizajā virzienā. Un mūsuprāt, šis pareizais virziens šobrīd ir vienlīdzība, līdzdalība un sadarbība lai panāktu to, ka darbveids labākas un efektīvākas. Mēs domājam par konkrētiem priekšlikumiem, ar kur palīdzību varētu sekmēt digitalizācijas potenciālu, kā tas tiek izmantots mazos kooperatīvos inkluzīvos modeļos, lai radītu jaunas darbvietas digitālajā laikmetā un lai nodrošinātu darbiniekam labākus darba apstākļus šajā digitāli transformētajā pasaulē. Un tādēļ iziešu cauri mūsu sagatavotiem priekšlikumiem. Nu, tie gan ir tikai sagatavošanas stadijā, mēs tos turpinam apslēt, bet viens no tiem ir lūkāts. Atbildīgas inovācijas digitālajā laikmetā, līdzdalība šajās inovācijās, lai investētu tajās inovācijās, tajos jaunājumos, kuriem ir pozitīvs potenciāls. Es domāju, pozitīvs potenciāls no darba vietu radīšanas viedokļa. Un šeit mums jāuzņemās uh, aktīva um, vadība elektronisko komponentu sistēmu izstrādē, kas, protams, pat labāk ir liels izaicinājums. Es strādātu pie um, cirkulāras ekonomikas konceptiem, pie jaunu fabriku izveidas un uh, digitālās tehnoloģijas teiktu izveidots uh, un izstrādāts tā, lai sakot līdzi sociālajiem un vidas aspektiem uh, ražošanas procesos, tā skaitā arī starptautiskajās piegādes ķēdēs. Lai panāktu um, vienlīdzīgākus spēles noteikumus uh, starptautiskajā arēnā. Tāpat arī vēlamies, uh, lai šo inovāciju pievienotā vērtība tiktu dalīta vienlīdzīgi, pēc vienlīdzības principiem. Te es runāju no vienas puses par nodokļiem un finanšu regulējumu, bet no otras puses arī par to, lai uh, būtu atklāti standarti digitālajiem ražošanas integrācija, lai šie standarti nekļūtu par monopoliem. Nu, lai digitālās platformas arī netiktu monopolizētas. Un, eh, kā to minēja arī mana kolēģa Lēdīgas kundze, mēs vēlamies sakmēt to, lai attiecīgi darbiniekiem būtu iemaņas, eh, kuras ir nepieciešams eh, šo digitālo procesu līdzlaibašos digitālajos procesos. Vēlamies arī, lai digitalizācija tiktu izmantot, lai uzlabotu darba apstākļus šajā digitāli transformētajā pasaulē. Un virzieni, kuros mēs tad līdz ar to vēlētos, uh, redzēt, um, attīstamies politiku būtu šādi. Tad uh, kolektīvo tiesību aplašanāšana, konsultācijas un, un, un uh, informācijas sniegšana visiem darbiniekiem, ne tikai tiešiem nodarbinātiem, bet arī tiem, kas ir saistīti ar uzņēmumu. Pat ja viņiem ir varbūt īslaicīgs uh, kontrakts, viņi nav pastāvīgi uzņēmumu darbinieki. Tāpat jādomā par darba laiku, ilgumu, elastīgumu, darba apjomu lai nu, darblaiks būtu pietiekami elastīgs un dot iespēju cilvēkiem arī celt savu kvalifikāciju un gūt apmācību, apgūt digitālās iemaņas, lai nu, attiecīgi darba dzīve tiktu līdzsvarot ar, arī ar privātās dzīves iespējām. Secinājumā vēlos uzsvērt, ka mēs tātad arotbiedrības esam gatavi dialogam veicot ražošanas un pārstrādes un noslēgas digitalizāciju, lai izmantotu pozitīvās iespējas, kas piemīt šiem procesiem, lai izvairītos no nevajadzīgiem riskiem un lai izvairītos no nevienlīdzīgas un sociāli destruktīvas vides šajā sistēmā, kur lūk, uzvērtājs gūst visu. Mēs gluži otrādi vēlamies attīstīt inkluzīvu un kooperatīvu modeli, kurā digitālās transformācijas iegūtos eh, labumus, efektivitātes sniegtos labumus visos līmeņos vienlīdzīgi var baudīt visi sabiedrības locekļi. Līdz ar to, kur visi ir ieguvēji, visi ir savā ziņā uzvarētāji. Nu, šeit, lūk, elementi turmākā informācija, vēlties, ko papildus informācija, tad, lūk, eh, veidi, kā ar mani sasniegt. Paldies, eh, Zībelkungs. Nu, tagad mums ir iespēja uzklausīt dažādu politisko grupu koordinatorus. Un sāksim ar Anna Sandara no EPP, no nu, tāds partijas. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Je vous... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties mūsu abiem viesiem par viņu uzstāšanās kvalitāti. Jā, tā ir, pat labāk mēs strādājam pie stratēģijas digitālam tirguma Eiropā. Eiropas komisija ir iestrādājusi vairākus virzienus, ir jāuzlabo pieeja digitālajiem pakalpojumiem visā Eiropā patērētājiem un uzņēmumiem. Un, protams, ir jāizveido tāda vide, kas tam atbilstoša un tādi uh, godīgi konkurences noteikumi. Ir divas lietas, ko vēlos pateikt, es varu jūs sacīt. Uh, Es ļoti augstu vērtēju atšķirību, kuru iezīmēja Katrīna Dika. Es domāju, ka no tā mēs varam iedvesmoties. Jūs izšķirāt mazos vidējos uzņēmums, kas no vienas puses ir uh, sasaistīti, piesaistīti, un uh, citi, kas ir digitalizēti. Mēs drīzāk runājam par maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir uh, piesaistīt internetam par viņu rezultātiem. Un kā jūs, kādus rādītājus jūs izmantojat, lai īstenotu, eh, lai pārbaudītu labu digitalizāciju? Ja nav labi radītāji, tad tas nozīmē, ka mēs kaut ko esam zaudējuši ķēdē, vai to varētu saukt par lēmumu vai analizēšanas ķēdi. Es vēlos zināt, ko jūs par to domājat, kāda tam ir nozīme. Turklāt līdz šim mūs šī parādība īpaši neinteresē. Vai eh, te nozīme ir politiskiem līmenim vai zinātniekiem, ko var darīt, lai uzlabotu šo problēmu ar rādītājiem. Otrais punkts, ko vēlos sacīt. Jūs uzstājāt par uz vienu svarīgu lietu, man arī tas šķiet svarīgi, proti ļaut maziem vidējiem uzņēmējiem piekļūt tādām platformām, kas attiec uz zinātniskajām aplēsēm. Tas nozīmē arī tuvinēt, tuvināt mazos vieties uzņēmums akadēmiskajā pasaulē vispārīgākā nozīmē. Gadiem ilgi ir teikts, ka galvenais ir tuvināt mazos vieties uzņēmums universitātēm, lai veicinātu inovācijas. Un tad, kad mēs redzam, kas konkrēti notiek, tā tad ir mazavidie uzņēmumi, uzņēm, kas ir tuvi akadēmiskai pasaulē, bet mēs redzam, ka ir vairāk šēršļi. Un šie šķēršļi ir tādi, bieži vien ir runa par atšķirīgām kultūrām, tās tiek piesaukts. Vai jūs uzskatāt, vai attiecībā uz visu to, kas ir digitāls, mums izdosies tuvināt šīs divas puses vairāk, vai arī ir problēma ar finansējumu mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Vai arī tas, ko jūs teicāt, varbūt ir vairāk problēmas ar kompetencijām. Var runāt par maģis programmām, kas uh, izglīto cilvēks uh, digitālajā vidē, bet uh, eh, mazajos vidējos uzņēmums vai ir šāda zināšanas pieejams, vai cilvēki, kas tur strādā, var reāli sniegt savu ieguldījumu šajā jomā. Paldies! Merci, madame. Paldies. Paldies. Martina Werner, lūdzu, no sociāldemokrāta grupas. Danke, Herr Vorsitzende. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī par eh, ļoti labo un ļoti interesanto prezentāciju. Domāju, ka digitālās pārmaiņas, it īpaši apstādēšana rūpniecībā, ir īpaši izaicinājums. Tas ir savotnē nekā, piemēram, tiešsaistes ekonomikā vai jaunajos eh, uzņēmumu dibināšanās. Ir savādāk jādomā par eh, struktūrām, tas viss ir jāpielāgo un jāmaina, un es domāju, ka tas nav tikai uzņēmumiem, bet arī darbņēmējiem ļoti būtisks izaicinājums. Domāju, ka šeit tiešām ir jāiesaist arī nodarbinātie, citādi tas viss nedarbosies - digitalizācija. Varbūt jūs varētu no jūsu pieredzes raugoties teikt, vai dažos uzņēmumos tas izdevies īpaši labi Un eh, jūs jau arī pieminējāt, ka dažās valstīs tas ir izdevies īpaši labi, un vai ir piemēram, vai vispār ir piemēri izglītībai tālāk apmācībai, kā iesaistīt uzņēmuma vadītājus un eh, arotbiedrību pārstāvju sakarā 4.0, 4.0, vai ir arī pētījumi, kur, eh, kas nodarbojas ar šo jautājumu pētniecību, un būtu arī interesanti, ja būtu pētījumus vai arī būtu tāds pētījums pasā, eh, pasūtīts, eh, kuros labāks praks, piemēri, būtu vienkārši parādīt. Un kā pēdējais, jūs jau to arī pieminējāt, eh, Zibelkungs ir ka sociālais dialogs ir nepieciešams arī kopā, kopumā Eiropas Savienības līmenī, kur labākā prakse, par labāku praksi varētu diskutēt arī kopā ar sociālajiem partneriem vai iesaistēm pusēm, vai arī tam ir jābūt arī dialogam par nozarēm. Paldies! Thank you very much! Paldies! No EKR neviens nav atnācis, un tad es atļaušos runāšu no savas politiskās grupas. Man ir viens jautājums. To, uh, professor... Viens jautājums Liediks kundzei. Jūs pieminējāt uh, kādu reģionālu iniciatīvu. Uh, Rēnlanda Falca, Bāzela un tā tālāk bet no otras puses man reizēm rodas iespējas, ka dalībvalsts, jeb nacionālas iniciatīvas, plēna Mihika Francijā, piemēram, un, un Vācijas plāni šajā jomā nu, nav īpaši saskaņoti. Tā kā te varētu nodrošināt, lai abi šie plāni tiešām būtu savstarpēji koordinēti. Vai tas, principā, nebūtu nemaz iespējams. Un otrs jautājums tad eh, Zībelkungam, doktoram Zībelam. Uh, Un nu, tad Vernera kunga jautājumu papil, papildināt. IKT jomā esmu pa, pavadījis te jau visu savu dzīvi, un esmu nācis pie secinājuma, ka, piemēram, ASV, kur um, nav šādas koordinācijas un kur arotbiedrībām nav patiesi nekādas ietekmes uz uh, šīm lielajām kompānijām, kas ir kļuvušas tik um, sekmīgas, Nu, lūk, savukārt Vācijā vai, nu, piemēram, Eiropā vispār mums ir daudz mazāk, daudz piecīgāk panākumu šā jomā. Nu, un jautājums man tāds, vai tad cilvēki vispār vēlās laikā te jomā būtu šāda uh, solidāra lēmuma pieņemšana, vai šeit ir nepieciešams arobiedrības? Varbūt ir šeit, iespējams to atnā, atstāt pašu koordinācijas, pašu, noteik, pašu noteikšanās un, un, un individuālu brīvību jomā tā teikt. Nākamais ir e DD vārdā Tamurāno kungs, lūdzu. Salve, una domanda per Katrin eh, Ledig. Paldies. Pateicos mūsu autoriem, man jautājums Lēdīgas kundzei. Mūsu grupai 3D mm, drukas iespējas, digitālās eh, pasaules iespējas, eh, nu, nozars iespējas ir ļoti tūvas. Tās dod liels iespējas mazām kompānijām un pat atsevišķiem amatniekiem. Uh, Tas tiešām dod iespēju tādām lietām, tādām, tādiem jaunājumiem, kas vēl pirms pāris gadiem būtu neiedomājami. Un nu, no otras puses mums ir zināmas bāžas, vai tiešām viens eh, indivīds spēja ražot, spēja laist klajā kompleksus eh, objektus, priekšmetus, jo galvā šeit jāievaro noteikti drošības standarti, pirms eh, šie produkti palaisti tirgu. Te es atsaucos uz certifikācijas jautājumiem. Mazām kompānijām un privātpersonām būs eh, sarežģīti, būs grūti saskaņot visas šīs lietas, un viņiem šīs eh, problēmas var šķist eh, nepārvarams. Nu, kas būtu jādara likumdošanas jomā, lai šo jautājumu sakārtot? Nu, un tad rodas arī jautājums par autortiesībām. Un, piemēram, ja jūs vēlaties iegūt rezerves daļas kādiem, kādiem aparātiem, kādām iekārtām, kas vairs netiek ražotas, tehniski šāds iespējas tagad ir, bet kā jau tiesību aktiem? kādreiz sakārtot tiesību aktu tā, lai būtu iespēja kopēt kādas nelielas objekts, teiksim, rezerves daļas objektiem, uz kuriem joprojām attiecas autortiesības, kuras tad nevar palaist tirgo. Ja būtu šāds iespējas, tas eh, krietni paildzinātu dzīves ciklu šādām iekārtām, kurām rezerves daļas vairs eh, netiek ražotas. Un tā sauktais digitālā plājas, ir digital divide, kā koncepts figurē pēdējā laikā. Ko jūs par to domājat? Te nav runa tikai par pieslēgšanos vai pilsoņu, pilsoņu piekļuvu digitālām sistēmām, bet vairāk par iemaņām. Vai cilvēkrīcībā attiecīgas iemaņas, lai piedalītos digitālajā rūpniecībā, digitālās procesos. Vai nebūtu pienācis pēdējais laiks pārstrādāt eh, mācību programmas skolās? Būtu jāsāk tiešām ar bērniem, jau no bērna kājas, no skolas sola viņiem būtu jāieliek šīs zināšanas un, un iemaņas, lai viņi spētu pielāgoties eh, mūsdienu pasaulē. Paldies! Paldies tam Burāno kungs tālāk, eh, Krīla kungs tālāk. Atvainojos, Krīlas kundze, protams, tā ir. Paldies! Es uzskatu, ka tas, tā ir ļoti laba uzklausīšana, ka mēs šeit varam paraudzieties, kā zinātne un pētniecība no vienas puses šeit ir uh, saskatām raugoties uz matiem vidiem uzņēmumiem. Un uh, man ir viens jautājums Lētīgas kundzē. Ļoti lielu prieku uzklausīju man pirmā komiteja reģionā komiteja, kā jūs, uh, acīm redzot, īpaši robežaģionos starp Vāciju un Franciju darbojaties. Uh, un kopā ar Eiropas reģionālo fondu šeit strādājāt. Mēs iepriekšējā sasaukumā mums bija, mēs strādājām pie regulas par jauno atbalsta periodu. Tur īpaši bija runa par sasaisti ar eh, pētniecības programmu Afārs 2020. Mans jautājums ir, vai tas praksē tiek izmantots, vai jūs izmantot šo iespēju sasaistīt pētniecības programmas un struktūra fondus? Manuprāt, tas būtu ļoti vēlams, bet es nezinu, vai tas praksē tas tiešām vienmēr darbojas, vai mums kaut ko vajadzētu vēl darīt. Es pat arī esmu tādā informātikā, esmu piedzīvojis, ka uzņēmumos parādās bailes, ja kaut kas tik jauns eh, ieviests informātikā, tādēļ arī darbinieku izglītošana uzņēmumos ir ļoti būtisks punkts. Un es domāju, ka it īpaši arotbiedrības spēlēja svarīgu lomu, kā to visu atbalstīt, cik lielā mērā Eiropas Savienībā kopumā tas tiek gatavots, vai tie ir, tās ir tikai dažas arotbiedrības, kas strādā pie šī jautājuma. Ko mēs varētu darīt, lai šis sociālais dialogs un darba ņēmēju izglītošanas pasākumi tiktu veicināti? Paldies! Danke! Paldies! Kajals kundze! Un tālāk vēlos dot vārdu pirmkārt profesoram Lēdigam, profesorai Lēdigai, lai atbildētu viņiem uzdotiem jautājumiem reaģēt uz komentāriem, kas attiecās uz viņas prezentāciju. Jūs rīcībā 5 minūtes, un pēc tam nekoties, pēc tam Ziebā kungam arī 5 minūtes atbildēm. Paldies, priekšsēdētāji. Izskanēja daudz jautājumu. Nu, varbūt es atbildīšu vispirms uz pēdējo jautājumu, pēc tam spārējiem tādu par reģionālo vidi un par pārobežu režīma spēku. Mums ir nacionālajie plāni, te es atbildu Enkelkungam. Ir Francijas un Vācijas nacionāls plāns attīstības digitalizācija. Tomēr mūsu reģionālajie plāni ir diezgan neatkarīgi. Mēs no tiem iedvesmojamies, taču tieši pārobežu aspekts ir svarīgāks par nacionālu. Nu, jau 20 gadus sadarbojas Francija un Vācija, uh, Reinas uh, Zimeļos. Uh, un eh, te ir lielais reģions un Reinas ziemeļa reģions. Galvenais ir eh, cilvēkiem ikdiena un lielie spēlētāji. Viņi ir tie, kas kaut ko panāk. Nacionālais plāns ir tāds kā ķirsīts uz kūks. Šodien, pateicoties struktūra fondiem, par kuriem jūs runājat, mēs eh, par saņem 3, 4 vai ceru šodien pat 5 projekts, kas tiešām var veicināt šo pārobežu sadarbību. Te es atbildu kundzei, mums nav izdevies izmantot septīto pamatu eh, programmu un apvārs 2020. Mans uzdevums ir izlasīt pakotni attiecībā uz digitalizāciju vai ICT vai viss cits, kā tas bija, piemēram, pamatprogrammā, un iedvesmoties no tendencēm, lai izmantot struktūra fonds, jo struktūra fondi veicina labu partnerību un sadarbību. Un ekspertīze un kompetence tiek nodrošināta arī saistītiem pusēm ar sasmē aktieriem. Uh, ja mums izdodas uh, sapludināt apvāršņa 2020 idejas ar IDREK 5, tad uh, no tā iegūs ja būs visiem, tā mēs varam maksimizēt labo praksu, kas pastāv visā Eiropā, jo Eiropas portāls, ja mēs zinām, kā to izmantot, es vēlreiz saku, ja, ir, ja prot cilvēku to izmantot, uh, tā ir laba projektu prakse, zināšanas akī komunitēri, kurā ir jāprot dalīties. Es saviem studentiem mācu, es strādāju universitātē, to izmantot uh, projektiem, uh, septītēju ietver programmai, apvārsim 2020, to izmantot kā zināšanu bāzi. Un, diemžēl, maziem vizējiem uzņēmumiem, es domāju, netiek atklātas visas šīs milzīgās zināšanas, ekspertīze, ko ir finansējusi Eiropas Savienība, un tas tiešām ir žēl, jo nesen ir veiktis centieni, to mēs saucam par kapitalizāciju B un C, tātad 4C ietveros, kur uh, tika apvienotas zināšanas un uh, no tā gūtu labums mazie vidē uzņēmumi. Jo citādi mazā vidē uzņēmuma vadītājs neveltīs trīs vakarus mācībām, lai saprastu, uh, kā te ir nozīme sociālai jomai un tā tālāk. Ir jā, jāparāda labā praksa vainu ar inovāciju starpniekiem. Uh, jūs runājāt par Itāliju Lezasacioni per le piccole imprese, arī Itālijā ir tāds, tāda organizācija, tas ir vektors tehnoloģiju pārnesēji pēc iespējas plašākā apjomā uz vietas. Tātad šodien šis uh, atbalsts ir jāsaglabā citādi, tas viss ir pārāk sarežģīti. MVU uh, netiks iekļaut visā šajā zināšanās. Tātad viena no lietām ir prast tuvināties, veidot sintēzi un parādīt viņiem, kā rīkoties. Prakšu pārnese Eiropas Savienībā pateicoties struktūra fondiem ir jāizteno vietas. Un atbildu kolēģim no Itālijas. Paraugieties uz uh, plasmasas uh, jauninājumiem pasaulē. Un es biju arī savā Elsas uzņēmumā, un arī viņi ir guvuši labumu, jo viņi guva zināšanas no tā. Tas ir svarīgs tāds pātrinātais. Viena svarīga lieta, otra svarīga lieta. Varbūt kaut ko vēl neesmu atbildējuši, tā te ir runa par standartizāciju. Nav šau par to, ka trīs dimensiju drukāšana ir e, šur un tur, un ja mēs nepievērsīsimies standartizācijai tagad, tad tur būs haus. No otras puses, tas e, tad arī maznās monopoli ietekmi. Šodien ir daudz lielu uzņēmumu, kas mēģina noteikt savus standartus un īpašumtiesīs. Mēs vēl neesam pasaulē, kur būtu uh, atvērti visi patenti Un tad rodas jautājums, kā mēs strādāsim uh, Open Innovation platformās. Paldies. Un tagad doktor Zībels. Paldies. Paldies par uzdotiem jautājumiem. Mēģināšu atbildēt pēc kārtas Vernēra kungs. Vai pāroprakses piemērnājot par ražošanas digitalizāciju? Protams, tāda ir. Esmu nesen saņēmis informāciju, ka, piemēram, Lielbritānijā kompānija, kas saucās Valiant, un ražo boilerus, tātad sildīšanas iekārtas no, tā, maisaimniecībām. Ir arī citi piemēri. Mēs gan neesam pētnieciskā organizācija, mēs esam arobiedrība, protams. Un tomēr arī mēs uh, organizējam konferenci par šo jautājumu novembra sākumā. Un tur minēsim arī vairāk konkrētus piemērus par šo jautājumu. Runājot par sociālo dialogu. Digitalizācija nu mums viedāk raugoties pilnīgi noteikti tā joma, kur ir nepieciešams sociālais dialogs, un eh, pamazām arī iesaistamies eh, dialogā ar saviem sociālajiem partneriem, ar eh, darba devējiem, industriālistiem, lai sāk spriest par digitalizācijas sakām ietekmu uz darba vietām, uz inovācijas procesiem, ko es jau pieminēju savā prezentācijā. Un lieta tāda, ziniet, ka, un te es atbildu arī Krīlas kundzei, lieta tāda, ka digitalizācijas jautājumi, protams, ir eh, kā tā jaunums eh, arobiedrībām, bet vienlaiks jaunums arī darba devējiem. Viņiem trūkst pieredzes, mēs visi pamazām iepazīstamies ar šo fenomenu. Mēs visi pamazām iegūstam pieredzi un, un atskāršam, cik svarīgi tomēr ir rēķināties ar to, ka um, izmaiņas būs milzīgas, tās ir saulēcīgi jāsāk risināt. Nu, un tāda ir mūsu loma. Mēs, kā Arobiedrība federācija, mēs vēlamies vērst mūsu locekļu uzmanību šiem jautājumiem, arī vērst mūsu sociālo partneru uzmanību uz šiem jautājumiem, jo arī viņiem nāk saskarties ar ļoti lielām pārmaiņām, kurām viņi īsti varbūt šobrīd arī patiesībā nemaz nav gatavi. Nu, te, ziniet, mēs runājam par, par ko tādu, kas notiek tieši tagad, pat labāk. Viss notiek pat labāk, un tiešām dinamika ir ļoti tādā aizraujoša un, un, un ātra. Un Hengelkungs atsaucoties uz jūsu jautājumu, vai darbiniekiem ir nepieciešams sarobiedrības IKT jomā vispār. Nu, tāds provokatīvs jautājums, pieņem gan to zināšanai, bet, nu, te es vēlos atbildēt ar tādiem diviem komentāriem. Pirmkārt, IKT ir ārkārtīgi dinamisks um, sektors, kas strauji strau attīstās, kurš uh, pie, tik pieņemts darbā tūkstošiem cilvēku pēdējos gados. Un pat labāk individu uh, kolektīvā tātad diskutēšanas spēja varbūt pagaidām ir pieejama, pietiekama nodrošināt adekvātu profesionālu progresu. Un tomēr mums ir bijušas pēdējā kā vairākas tikšanās ar, ar lielu IKT kompāniju darbiniekiem, Hewlett Packard, Atos un dažas citas kompānijas, un viņi saprot, ka nu, viņas starptautiski mēdz nostatīt vienu pret otru, ka ir liels spiediens uz uh, darba ņēmējiem un uh, konkurence ir liela darba apstākļi pasliktinās, un viņi saprot, ka, jā, nu, tam visam var būt beigās negatīvas uh, sekmes, un līdz, līdz ar to ir nepieciešama kolektīva pasākuma. Bet amerikāņu modelis, kā es to īsti arī pieminēju, proti, ka mm, uzvarētājs iegūst visu, un tiešām atsevišķas kompānijas ir, eh, ir eh, kļuvušas neticami bagātas. Tā, tas ir tiesa. Bet kā tad sociālā modelā mēs vēlamies? Vai visas šīs neaturamās bagātības ir nokļuvušas līdz amerikāņu strādniekiem, darbiniekiem, un kā jūs zināt, nu, neko daudz ne? Absolūtais vairākums eh, šīs, šo necāmo bagātību pamatā atrodas dažu cilvēku rokās kas kontrolē šīs kompānijas, un, un līdz darbniekiem tas nenonāk. Tātad, tā, tā, es runāju par lielāko iedzīvotāju daļu. Mēs kā arotbiedrības aizstāvam tādu sociālu modeli, kur katram ir uh, sava teikšana, katrs uh, saņem savu, uh, savu daļu no inovāciju labumiem, un tas izsakmē sociālā kohēzija. Tas panāks to, ka sabiedrība kopumā būs efektīvāka, jebkurā ziņā efektīvāka. Un šai ziņā Ziemeļa Eiropas eh, valstis, ka, kas ir daudz eh, labāk eh, nodrošinājušas sociālo kohēziju, ir un dzīves un uzskatāms šo panākumu apliecinājums. Mums ir nedaudz laika mūsu rīcībā, saka priekšsētājs, varbūt kādi papildus jautājumi no kolēģiem, kas es uzdevu, vai varbūt no kādiem citiem deputātiem, kas ieradās zālē nokavēšanos. Ja nē, tad tas stādīšu priekšā. Otrā paneļa dalībniekus. Tad. Sāksim ar pirmo runātāju. Profesors doktors Harmats eh, Hinčs Kreisens. Viņš ir eh, bijušais ekonomikas un industriālās socioloģijas eh, katedras vadītājs Dortmundas Tehniskajā universitātē savā darbā viņš vairāk koncentrējies uz to, kādas ir kompānija inovācijas stratēģijas un kā tas ir savstarpēji saistīts ar sabiedrības attīstību un sociālajiem aspektiem. Vārds eh, jums, eh, doktor Hartmut eh, Hirš, Freisen, vārds jums. Jā, ich danke Ihnen viel. Paldies par prezentāciju un ievadu un priecājos, ka varēšu šeit uh, izklāstīja dažu sociāla zinātniskos pētniecības rezultātus par tematu digitalizācija un uh, darba apstākļu izmaiņām, kolokācijas un darba harmonizācijas izmaiņām. Es šeit atsaukšos ļoti lielā mērā uz uh, rūpniecisko ražošanu. Tam ir ļoti vienkārši iemesls. Vairāk kā tas tika pieminēts. Vācijā mēs jau kopš laba laika mums ir ļoti intensīva politiskā zinātniskā uh, inovatīvās un politiskās debates, kas, ko visi sauc ar, par uh, rūpniecību 4.0. Tas, uh, ja tas darbojas, uh, tad nākamais, nākamais slaids to arī parādīs. Jā, lūk, tā arī ir. To sīk neskaidrošu, jo nav tik daudz laika. Tās ir ļoti tāds slavens slaids Vācijā. Tā ir tēze, kas Vācijā ir eh, Rūpniecības politiskās debatēs eh, viena no galvenajām, proti, ka mēs pašlaik esam tādā pakāpē vai sākumā vai jau pat procesā, ceturtajā Rūpnieciskajā revolūcijā. Tas, ko mēs saucam par digitalizāciju. Jautājums ir, kādas sekas būs šim procesam perspektīvā, kādu ietekmes atstās uz darba vietām kvalifikācijām, uh, gribētu izvirzīt šeit eh, piecas tēzes. Pārleca slaidi par ātru. Pirmais jautājums ir par perspektīvu. Vai mēs, mums būs darba vietu zudums? Tādēļ, un ja es paraugos uz zinātniskām debatēm, bet arī uz politiskām debatēm, tad gribētu to apkopot. Ir dažādi viedokļi. Kopumā šīs eh, debates par darbvietu zudumu ir ļoti pretrunīgs. No vienas puses mums ir ļoti pesimistisks prognozes. Mums ir pētījums, ko veikuši divi britu kolēģi, kas pamatojas uz datiem, ko ir apkopojuši par eh, amerikāņu ASV eh, bezdarbniekiem līdz 50% apmēram nākamajos 20-25 gados tiek prognozēti vairāk bezdarbnieku, tad šie 7% no visām darba vietām būs pakļauti uh, digitalizācijas un automatizācijas draudiem. Kopumā šeit eh, tēze par eh, vienkāršu rutīnas darbu vai arī par vidējām kvalifikācijām, kā šādas darbvietas būs apdraudēts. No otras puses, tīpaši Vācijā, ņemot vērā debati par eh, rūpniecību 4.0, ir arī optimistiskās nostājās. Tur tiek pieņēmts, ka vairākas simt tūkstoši darba vietu nākamajās darba gados tiks radīts no jauna. Un zināmā mērā uh, būs nepieciešams arī jaunas kvalifikācijas. Jautājums ir, vai arī digitalizācijas apstākļos klasiskais kompensācijas mehānisms vai darbosies tāpat kā līdzinājās rūpniecības revolūcijās, proti, vai būs ilgtermiņa kompensācija īstermiņa darbvietu zudumam. Tas ir pretrunīgi, un jauns pētījums Vācijā tur ir runa par to, ka mēs īstermiņā būs vairāk nekā 1,5 600 tūkstoši darba vietu rūpniecībai zudumā, bet ilgtermiņā vairāk nekā 1 miljons darba vietu atkal radīsies. Tas ir pirmo punktu. Tātad ļoti pretrunīgs. Otrais punkts, otrā tēze ir par jautājumu, kā, kā lokācija un darba organizācija attīstīsies. Šeit mums ir perspektīva, vai drīzāk varētu teikt, ka modelis, kuri divas kā tādas uh, pretējas perspektīvas. Pirmā ir drīzāk pesimistiska. Tā šis tagad laikam pareizais slaids. Pirmais slaids parāda optimistisko nostāju. Šī tēze, to mēs saucam par uh, vērties palielināšanas perspektīvu, proti, kā digitalizācija, informācijas pieaugums un informācijas uh, pieejamība liek palielināties kvalifikācijas līmenim, un tas palielinās procesu laikā, un šī nepieciešamība rodas radās labāk kvalificēta darbas. No otras puses ir tēzes par kvalifikācijas attīstību. Šī tēze ir runā par polarizāciju attiecībā uz darba vietām kvalifikācijām. Šīs polarizācijas tēzes pamatā ir uh, tas, ka galvenokārt eh, vidējā līmeņa darba vietas, kas ir eh, rutīnas darbi, tie var būt speciālistu darba vietas, bet arī tādas augstāka līmeņa uzraudzības darbības, ka tas, eh, tās šīs darba vietas vairs nebūs, tā tikai digitalizācija un automatizācija. Tā kā pavērsies kā, tāds kā šķēris un augšējā līmenī būs uh, augstāka līmeņa darba vietas, bet eh, apakšā būs tā, ka vienkāršāki darbi gan paliks izmaksu dēļ, jo pamatoties uz manuālu darbību, to nebūs iespējams eh, pilnībā digitalizēt. Nākamajā slaidā. Tāda ļoti schematiski modeli ir parādīts kreisajā pusē, ir šī polarizētā organizācija, vidējie līmeņi šeit uh, attēlā vairs nav, tā tad ir šī dispozīcijas līmenis, kas ir ar augstāku vērtību un ir paliekošie. Paliekošākas, vienkāršākas darbības, kur daudz kas nenotiek, bet uh, kur ir darba vietas, kurām nav tik augsts līmenis. No otras puses mums ir arī organizācijas forma, uh, ko mēs eh, varam tā metaforiski aprakstīt kā tādu pūli, jeb ja baru. Tas ir modelis, kur mēs runājam tikko par šo vērtības paaugstināšanas tēzi, kur ir tāda vispārīga vērtības paaugstināšanās, kur personāls savā ziņā pats uz savu iniciatīvu, pats organizējoties, izmantojot lielas rīcības iespējas, uh, strādā ar jaunajām prasībām. Svarīgi ir, ka ir divas atšķirīgas schematiskās perspektīvas, kuras pašlaik, par kurām ļoti interesanti tiek diskus, diskutēts polarizētā perspektīva. Atsoties uz zinātniskajām diskusijām, to ļoti pārstāv kolēģi no ASV, bet šī upgrading, jeb tā kopīgā perspektīva, jeb kopīgais pūlis, tas galvenokārt par to tiek in, eh, runāts šajā industrija 4.0 diskusijā. Tālāk pārēšu pa nākamā punkta. Tā būtu trešā tēze. Mēs šeit runājam, jā, apkopojam rezultātus, kā digitalizācijas rezultātā būs eh, palielināta, palielināts elastīgums un eh, robežu likvidēšanās. Tātad eh, būs tāda kā atbrīvošanās firmā, līdzinājās struktūras uh, sabruks, tās vairs nebūs, ir īpaši šeit runa par, uh, saucamā, poļa, jeb vara organizāciju, un būs arvien vairāk eh, darba organizācijas, laika organizācijas, mēs šeit runājam par groundwalking. Tātad ir, tas būs arī firma iekšpusēs, un turklāt vēl būs arī tāds liels temats, kas jau kādu laiku, par ko ir liels diskusijas, ir tādas diskusijas, kas arvien uh, sniedzas pāri uzņēmumu robežām, piemēram, crowd sourcing vai crowd walk, kura arī pamatoties uz internetu platformām, noteikti uzdevumi tiek eh, nodot kā ārpakāpojumi un eh, raugoties uz eh, inženieru darbībām, tur izveidos ļoti darbības lauki un to visu koordinē internets. Un atkal visu apkopo kopā. Kādi rezultāti šim crowd sourcing un crowd walk? Uh, kas pārsniedz atsevišķu uzņēmumu robežas. Eh, tas tiek vērtēts eh, ne, neviennozīmē. No vienas puses eh, ļoti palielinās rīcības iespējas nodarbinātē, bet no otras puses ir arī bailes, ka būs arvien vairāk nedroši darba apstākļi attiecībā uz darba vietām nodarbinātie kopumā. Tālāk mēs varam pāriet uz ceturto perspektīvu. Ceturtais punkts. Ja es uh, tagad vēdos apkopot šīs perspektīvas, tad gribētu teikt, ka pašlaika nav tāda viennozīmīga attīstības virziena. Bet, eh, acīm redzot, ir tāda situācija, raugoties uz tuvāko vai tālāko nākotni, izvēles iespējas. Tas nozīmē izvēles iespēja, kādā virzienā notiks darba attīstība. Mums šeit galvenokārt ir jāpieņem, ka mēs esam tehnoloģiskā grudiena situācijā, bet šis tehnoloģiskais grūdienis tam nav tāda viennozīmīga vai tāda determinējoša seku, ko tas atstās uz darba apstākļiem. Notiek debatas, bet ja mēs vēlamies eh, veidot darbu, un tas mums jādara digitalizācijas ietekmē, mums ir jārunā ne tikai par tehnoloģisko attīstību, mums digitalizācija ir jāuztver kā sociālo tehnisku sistēmu kopumā. Kā jūs redzējāt arī uz slaida, no vienas puses eh, šeit eh, loma ir arī tehnoloģija, no otras puses arī darbam un kvalifikācijām. Un treškārt tas arī jautājums par organizāciju. Tam arī ir centrāla loma. Tā vienkāršo teikt, kā darbs beigās izskatīsies, tad ir jābūt arī uz jautājumu, kāds būs organizatoriskais veids, eh, komunikācijas procesi. Tā nav nekāda jauna perspektīva, bet šeit digitālās kontekstā to Mēs ļoti daudz redzam tehniku organizāciju un darbs ir jāplūko kā kopīga sistēma un atbilstoši ir jāveido arī veidošanas stratēģijas. Tas ir saistīts arī ar politiku, ar darba politiku un tas galvenokārt ir saistīts arī ar stratēģisko uzņēmumu lemtspēju. Pēdējais punkts. Ja mēs kopumā vēlētos apkopot digitalizācijas debates, no nu viens puses jāna par riska faktoriem, riskiem, uh, kādas es jau pieminēju, pastāv briesmas par dekvalifikāciju. Pastāv arī risks, ka arvien vairāk darba vieta tiks automatizētas un vienkārši pazudīs galvenokārt vienkāršais darbs, bet arī vidēja līmeņa darba vietas. Un pastāv arī risks, ka, protams, sa sakrā digitalizācija ir milzīgs kontrols potenciāls. Jautājums, kā firmas vai neizmanto šo kontrols potenciālu. Uh, Mēs šeit runājām par risku, par uh, robežu zušanu, par elastīgumu pieaugumu, un mums Vācijā ļoti liela problēma, par ko intensīvi tiek diskutēts, ir arī, ko nozīmē digitalizācija maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit ir ļoti lielas iebildes no šo uzņēmumu puses pret programmu Rūpniecība 4.0. Tātad šeit ir arī ļoti lielas iespējas, ir arī situācija, ka šī industrija 4.0 debates, tā kļūst par jaunu debati par to, kāda būs darba nākotne, kāda būs darba humanizācija iespējams. Mēs varam veidot jaunas darba formas, mums ir eh, iespēja jaunas darba formas eh, ar tām mainīt apstākļus, tā lai tas būtu piemērot cilvēku vecumam atbilstoši tas tam, un mums ir arī iespēja palielināt uh, rūpniecības darbu pievilcību jaunākās paudzes acīs. Mēs zinām, kāds ir Vācijā, kādas citās valstīs, uh, ka jaunā paudze vēlas studēt uh, universitātēs un rūpniecības darba vietas vairs nav tik interesants viņu acīs. Un noslēgumā, ja šī digitalizācija rūpniecības jomā attīstīsies. Tātad, ja šis eh, rumes ir 4.0 būs ar panākumiem bagāts process, tad mums būs arī iespēja, ka mums būs arī stabila darba vietu attīstība, un tā varētu vēl arī palielināties. Lies paldies! Šön. Lies paldies! Nu, un tagad dosim vārdu Manelam Gamels kungam arī 10-15 minūtes jūsu rīcībā. Gamels kungs eh, līdz 2011. gadam bija asociētais profesors, eh, profesoru, tātad eh, Karla Sešā universitātē un Madrīdas politehnikumā, un pat labāk viņš ir komisijas Alberas komisijas vadītājs, tā ir komisija, kas, ko izveidošas Spānijas arobiedrības, lai pētītu jaunus ražošanas modeļus. Paldies, Gamels kungs, sakam, paldies priekšstādētāji, sveicināti kolēģi. Nu, turpināšu gan spāņu valodā. de las implicaciones, de implicaciones sociológicas. Jā, es vēlos runāt par sociālajām sekām digitalizācijas uh, darbā. Es esmu šīs darba grupas eh, dalībnieks, eh, raugoties uz darba modeļu pētniecību. Komisionis Obrēras darbā. Jūs zināt, cik svarīga ir eh, industrializācija Eiropai un ir arī progresa informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, ir tiepaši raugoties uz pakalpojumu, bet arī rūpniecībā. Un šeit ir redzams, ka mums ir noteikts paradoks informātikā. Uh, kāds no Nobel prēmijas laureātiem arī to ir pieminējis, proti, ka vissvarīgākais ir uh, raudzīties, kas notiek ar rūpniecības statistikām. Mums ir ceturtā rūpniecības revolūcija, šis rūpniecība 4.0 projekts, un mēs redzam, ka ir jauni ražošanas procesi un notiek arī ekonomikas ķēdes pārstrukturācija. Uh, Vietot, tas attiec uz ļoti daudzām jomām. Šeit mēs redzēsim, kādas iespējas eh, ir šīm izmaiņām, bet svarīgi ir tas, ka šeit mēs runājām par četriem tipiem, kādas sekas var rasties, kas var radīt gan problēmas, gan arī padara nepieciešams politiskās iniciatīvas, gan arī Eiropas līmenī, gan dalībvalstīs. Pirmkārt, eh, rūpniecības produktu Digitalizācija izraisa tādu attīstību, kas nozīmē, ka dažas darba vietas uh, varētu rasties liekas un būs vajadzīgs jauna veida darba vietas, mums būs vajadzīgs jaunas kompetences un kvalifikācija, kas būs efektīvākas visos līmeņos. No nu, sākuma bija tā, ka daži uzņēmumiem bija jāveic zināma pielāgošanās, kompensācijas, bet tomēr uh, attīstība ir izraisījusi tādu situāciju, ka Tomēr samazinājušies darba vietu skaits, ko īpaši ir skārušas izmaiņas. Tas nozīmē, ka augstas nodarbinātīs mērķis nozīmē, ka ir jāņem vērā arī jaunie sektori, citi sektori, ir jākompensē zudumā gājušās darba vietas. Tas nozīmē, ka institūcijām visā līmenī patiešām jārīkojas eh, proaktīvi un eh, ir uh, jāizvērš programmas, jāizno programmas, piemēram, kas attiec uz infrastruktūru, pakalpojumu piedāvājumu un tam līdzīgi. Un, protams, ir jāraugās arī, kā izskatās situācija ar iespējām. Bet, protams, kā attīstība ir jāuzskata arī par iespēju un ir jāprot pielāgoties. Būs vajadzīgs arī jaunas kompetences darbā. nu, to nevajadzētu automātiski vērtēt kā kaut ko augstāku nekā agrāk, bet vienkārši runāja par pārmaiņām. Mums būs vajadzīgs augsti kvalificēts darbs, būs darba vietas, kas vairs nebūs vajadzīgas, tātad tas būs pārmaiņas, kur vajadzēs veikt pielāgošanos attiecībos personālu, tas nozīmē, ka vajadzēs kvalificēt jaunus darba ņēmējus un ka vajadzēs piedāvāt arī tālāk izglītību tiem, kuri jau strādā. Tas attiecas arī uz izglītības apmācības sistēmu visos līmeņos. Ir jāveido pozitīva kultūra, kas atbalstītu izmaiņas. Kā jau teicu, profesionāla izglītībā, un tas attiecas arī uz eh, tālāku izglītību, mūža izglītību, uzņēmumā vai ārpus uzņēmuma. Tur jādomā par eh, dažādiem cikliem, kuros notiks pārmaiņas, kas eh, vienmēr ir īsāka nekā vesels eh, darba mūža garums. Par to, kāda būs attīstība darbam un izglītībai, es domāju, ka šeit tas ir viss sabiedrības uzdevums, tādēļ sabiedrība ir jārīkojas. Ir jābūt arī privātām investīcijām. Un, protams, ir eh, jāizmanto arī darba ņēmēja brīvas pārvietošanās iespējas un jāpielāgojas pārmaiņām. Mums ir eh, vajadzīgs eh, salīdz Rumēzijas pamāts 20%, tas sastāda Eiropas Savienības ekonomikā, un tur ir nepieciešams arī speciālistu skaits, kas varētu strādāt ar jaunajām eh, tehnoloģijām. Šeit es runāju par apvārsni 2020. jāraugās, kādi izglītības piedāvājumi šeit būs vajadzīgi. Trešais eh, jautājuma lokus, kas izvirzās, ir eh, jaunas nevienlīdzības rašanās, kas attiecas uz eh, teritorijām, atsevišķiem apgabaliem. No vienas puses notiek tālāka attīstība un noteiktu profilu novecošanās attiecas uz visiem darba ņēmējiem. Šeit uh, īstermiņā ir, ir uh, vajadzīgs pārmaiņas, bet ir nepieciešams arī politikas līmeņa atbalsts papildus izglītībai. Raudzīsimies pa sektoriem. Tur ir dažādi izmantošanas pakāpes tehnoloģijas uzņēmumos, tas attiecas arī uz uh, attīstības simetriju, raugoties uz informāciju. Tur var veidoties oligopoli dažādos apmēros, raugoties uz digitālajām platformām. Mūsu demokrātie vienmēr jādomā par to, ka ir jānovēro šāda attīstuma, tā jāregulē. Mums ir arī digitālais iekšējais tirgus. Tur ir eh, jālikvidē robežas, bet eh, atsevišķu reģionu un valstu specializācija vienmēr ir saistīta ar zinām risku. gan attiecībā uz atsevišķiem sektoriem, gan rūpniecību kopumā. Šeit var rasties līdzsver zudums, nevienlīdzība. Mums ir nepieciešama mehānismi Eiropas līmenī, kur varētu domāt eh, šeit par ļoti daudziem aspektiem. Pēdējais punkts. Gribētu pieminēt eh, to, kādas sekas tas atstāja uz darba attiecībām Eiropā. Elektroniskie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, rada jaunas attiecības, gan attiecībā uz laiku, gan arī uz citiem aspektiem, gan arī uz darbņēmējiem pašiem. Daudzi darbņēmēji nonāk situācijā, kad viņas var kontrolēt uzņēmumus arī no distances, jebkurā laika brīdī, neatkarīgi no laika grafikiem. Digitalizācija noved arī pie darbību nodošana ārpakalpojumos, ir arī darba ņēmēju tīkli. Šeit ir jādomā arī par to, ka tiem ir arī tikai ierobežota autonomija, jo viņi atkarīgi no saviem uzņēmumiem. Šeit ir iespēja uzlabot ekonomisko efektivitāti, radīt eh, radošumu inovācija un runa ir arī par elastību, bet darba ņēmējiem šī elastība, protams, ir kaut kas tāds, kas apdraud stabilitāti un darba apstākļus, un līdz ar to viņu ikdienas dzīvi. Tālāk uh, apvienošanās tīklos atstāja ietekmi arī uz lieliem uzņēmumu centriem, uh, darba ņēmējiem ir jaunas formas, eh, tur iesaist arī arotbiedrības, tur tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas. Eh, Tā ir iespēja, kā vērsties pret riskiem un apdraudējumu. Arvien vairāk tīkli ir starptautiski. Ir nepieciešams, lai arotbiedrību līmenī notiktu koordinācija pārobežu ietvaros. Tie ir galvenie izaicinājumi, kas eh, izriet arotbiedrībām Eiropā. Un ja jautājumi tiks izzināt pareizi, tad kaut kur iespējams sasniegt. Ir jānodrošina, lai visi procesi sabiedrībā noris pozitīvi. Uzņēmējiem varbūt tas arī kā motivācija, kā uzlabot savu konkurences spēju. Mūsu iestādēm ir uh, jāatbalsta šī attīstība Runa ir par darba tiesībām, arotbiedrību pārstāvjiem un darba kopliekumu sarunās. Tas ir arī šī parlamenta interešu lokā. Paldies! Okay, thank you very much. And... Mēs paldies, un tagad um, iespēju uzdot jautājumus, komentārus uh, Sandēra kungs EPP vārdā. Lūdzu, es vairs kundze, protams. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos uh, runātājiem par viņu kvalitatīviem prezentācijām. Jūs mums daudz runājāt par digitalizācijas eh, ietekmi uz eh, uzņēmumiem, uz individiem, uz viņu kompetencijām. Jūs arī pieminējāt jautājumu par uzņēmumu organizēšanu un attiecības starp uzņēmumiem organizēšanu. Jūs runājāt par arotbiedrību darbību. Un vēl bija viens jautājums, eh, kuram jūs pavisam nedaudz ieskārāties, proti ietekme uz teritoriju. Vēlos jums par to uzdot jautājumu. Vai jūs domājat, ka ekonomikas digitalizācija stiprinās metropolitēnās zonas vai arī otrādi vai līdztekus radīsies jaunas iespējas uh, lauka apvidiem, jo tiek mainīta darba metoda, vai arī jūs domājat, ka šīs izmaiņas notiks minimāli vai nulles līmenī ietekmēja teritoriju. Paldies, Werneris kundze, sociāldemokrāta vārdā. Dent. Paldies, priekšsēdētāji. Sisnieks, paldies uh, referentiem par ļoti labajām prezentācijām. Man ir jautājums profesoram Hiršam Krēnsenam. Jūs eh, ļoti labi izkārdījāt, kur ir iespējas un kur jūs saskatāt problēmas digitalizācijas jautājumā, ir īpaši kāda diezgan sacēja uz darba apstākļiem. Varbūt jūs varētu kaut ko par to vēl pateikt, par laika norisēm, jo šeit tiek runāts par revolūciju, bet faktiski tā ir evolūcija. Par kādiem laika periodiem, nu, jūs viedokļi raugoties, tas viss notiks. Un jūs runājāt arī par uh, platformu Rūpniecība 4.0 pie mums eh, Vācijā, bet tas ir arī daudzās citās Eiropas valstīs. Bet jūs domājat, ka ir pienācis laiks eh, ciešāk sadarboties savā starpā? Vai arī jūs saskatāt šeit drīzāk eh, mentalitāšu atšķirības, pieejās, vai tā ir Eiropas tēma, pie kā mums kopā jāstrādā? Un kādi izaicinājumi vai kādas prasības jūs saskatāt, kas būtu jāizvirz politikai? Paldies. Thank you, allow me to uh, also. Mm, paldies, arī es atļaušos uzdot uh, vairākus jautājumus EKR vārdiem. Profesoram Hišam Kraineram. Mans jautājums tās, cik lielā mērā šī industriālā revolūcija atšķiras no iepriekšējām industriālajām, jeb rūpnieciskajām revolūcijām. Un, uh, Vai varbūt mēs redzam kādas eh, priekšrocības, kādas plūsmas šai revolūcijai, ko mēs esam palaiduši garām? Ja pareizi atminos, tad, eh, kad notika pirmā industriālā revolūcija, tad eh, daudz cilvēku tiešām nožēloja to, ka viņiem jāatstāja dzimtās mājas, jāatstāja savas ģimenes, lai uzsāktu darbu rūpnīcās, kas arī reizēm atradās krietni gabalā no mājām. Un nu, tagad mēs varam redzēt, ka Nu, šī ceļošana jau nu ir lieka, ceļo biti, ceļo baiti, un mēs eh, sēžam mierīgi mājās. Vai tas nebūtu tāds pozitīvs aspekts, ko nevajadzētu pagaitai tuvāk, un varbūt eh, tas varētu būt, eh, būt uzskatāms par šīs te rūpniecības 4.0 plusu. Un Lamēlas kungam jautājums. Jūs nākat no Spānijas. Spānijā ir ārkārtīgi augsts bezdarba rādītājs, jo sevišķi jauniešu vidū. Nu, Spānija arī kļūst par bēgļu uzņemšanas zemi. Nu, līdz ar to man lūkāts jautājums. Ja tiesa ir tas, ka pat, nu, sacīsim, pozitīvākajā, optimistiskākajā gadījumā, ko stādīja priekšā profesors Hiršs, pat, ja šajā optimistiskajā gadījumā būs tā, ka īstermiņā tomēr nāksies zaudēt darba vietas, nu, tad ilgtermiņā, protams, tās pieaugs, bet vai šādā gadījumā īstermiņa bezdarbs, piemēram, jūsu valstī vēl vairāk nepieaugs. Un tagad eh, Lansdorf kungam, ko NG vārdā uz to iespēju uzdot jautājumu. Lūdzu, paldies! Ir diezgan dīvaini, ka mocāties izrunāt manu uzvārdu. Nav jau tas nemaz tik eh, tāds eksotisks, nav nemaz tik atšķirīgs no jūsu cimtās mēles, bet nu no labi, lai nebūtu. Nu Man jāsaka, ka, nu, būtībā jautājums man lūkāts. Nu, eh, vēlos reaģēt uz um, eh, profesora Hieša Kraincer kungas atcīto un um, līdz ar to vecāt lūkā. Lorenz Somers vēlos piesaukt šo cilvēku, nesam iepazinos ar viņu darbiem prezidenta Obamas ekonomistu speciālas darba grupā viņš darbojās, un viņš bija viens no šī procesa vadītājiem. Viņš bija viens no finanšu tirgu liberalizācijas idejas autoriem. Un pirms kādu laiku viņš nāca klajā lūk ar ideju, ka rietumu attīstītajās sabiedrībās iztrūkst izaugsmes potenciāla. Tam vienkārši nav šāda potenciāla. Mums ar to vienīgā iespēja, ka pātrināt izaugsmi, ir attīstīt tādus spekulatīvus burbuļus. Jā, tiešām šādas spekulatīvas burbuļus, kas kādā brīdī, protams, pārsprāgs, bet, nu, uz kādu laiku tie, tie strādā un sekmē izaugsmas attīstību. Ko es varu sacīt šajam sakarā, ko jūs domājat par šo, nu, tādu nedaudz dīvaino ideju, ar ko nācis klajā Amerikas establishment pārstāvs? Paldies, Kumpula Mātrī kundze. Paldies. Eh, mm, paldies par eh, ļoti labajiem ievadvārdiem un, un eh, šīm uzrunām. No nu, četriem lektoriem jautājums man lūkāts patiesībā, ko tad mēs, kā ir varētu darīt? Mums labi padodas iekšējā tirgus, tātad telekomunikācija iekšā tirgus regulēšana, patērētā tiesība regulēšana Nu, mēs mēģinam uztaustīt kādus stimulus inovācijām, tas vismaz sanāk diezgan labi, bet tāpat eh, laikā digitalizācijā mūsu mm, rūpniecība, mūsu nozara pārstāvi pasaulē nebūtu nav starp vadošajiem. Un, un, nu, nu, un tāpēc vēlos eh, vai, vaicāt profesoram, ko, kas tad Eiropai būtu darāms, lai atgūtu vadošās pozīcijas pasaulē šajā jomā. Jā, ir tādas valstis un reģioni, kur ir diezgan eh, labs digitālais pārklājums, diezgan labs darbspēka iemaņas, bet vai tas rada pietiekami daudz darba vietu? Un nu, kā tad mēs varam šo līdzsvaru atbalsta pastāvušās eh, kompānijas, eh, struktūras, eh, nozares, lai tās uzlabotos, jo starp rindiņām kaut kur dzirdēju, ka Vācijā MVU būtībā neatbalsta šo rūpniecību 4.0 iniciatīvu, industrija 4.0 iniciatīvu. Bet var ko mainīt, lai MVU arī kļūtu inovatīvi un lai mēs no otras puses arī viņus varētu atbalstīt sakmē šo digitalizāciju. Un mums kā politiķiem jāatrod līdzsvars līdzsvars, kas dot iespēju jaunām inovācijām, un otras puses eh, nezaudēt pastāvošu rūpniecību. 400 tūkstoši Vācijā jau nāk no Somijas, un mūsu skaitlis, protams, eh, mums ir mazāk kā 6, 6 miljoni iedzīvotāji, bet vairāk kā 20 tūkstoši darba rūpniecībā, darba vietu rūpniecībā esam zaudējuši pēdējā laikā. Bet tomēr ticu digitalizācija, mēs gan neesam centrā Eiropas tirgū, mēs esam šajā Citā reģionā, bet digitālajā laikmetā mēs esam mm, zaudējuši savas pozīcijas, lai gan mēģinām tās apgūt, protams, tagad. Nu, tāda, jo jums ir kādas uh, rekomendācijas rūpnieciskai digitālajai um, politikai, kur nebūtu nevis sakārtībā. Paldies komisijas vārdā, Kaljo Johana kungs, uh, kas ir DG Connect vadītājs. Paldies priekšsādātājiem! Paldies, ka man ir iespēja arī izteikties šajā svarīgajā debat diskusijā par apstrādes nozares, rūpniecības nozares digitalizāciju. Komisijā mēs smagi strādājam no dažādiem skatu punktiem pie šī jautājuma. Esam iesaistījušies aktīvā dialogā ar dalībvalstu industriju pārstāvjiem, kā šis industrija 4.0, industrija Future vai Smart Industry, dažādas institūcijas, kas pasādā valsts līmenī, un strādājam arī ar nozares pārstāvjiem pašiem Man komi, mans komisārs ir norganizējis vairāk, vairākās, vairākas apaļā galda diskusijas, lai skatītos, kā te rīkoties. Tas, protams, digitalizācija, protams, ir pašas nozares lieta, bet eh, mūsu, kā eh, publiskās politikas eh, pārstāv loma ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus investīcijām, modernizācijām, produktu inovācijai, um, biznesa modeļa attīstībai. Un mēs redzam, ka šeit daudz satricinājumu šiem jaunajiem biznesa modeļiem, ko, kuriem pavēr iespēju digitālā modernizācija. Sešos virzienos strādājam. Divas pirmās ir kā priekšnosacījumi digitālās un digitalizētās industrijas attīstībā Eiropā. Te es runāju par um, pārējais kopēju reālu vienotu digitālu tirgu, kas ir priekšnoteikums uzņēmēju aug, visam augšanai Eiropā, vienotā tirgus priekšrocību izmantošanai, visot iespēju attīstīt tādus produktus un pakalpojumus, kas būtu pieejami mums vis, visu mūsu pilsoņiem visā Eiropā. Priekšnoteikumi investīcijām, digitālās vienotais kop, kopējais tirgus, jūs zināt, ka mūsu komisārs nāca klāt 16 pasākumiem un nodrošināt to, lai šis kopējais tirgus kļūst par realitāti. Tas pirmais priekšnoteikums, otrais priekšnoteikums ir finanšu pieejamība, es runāju par finansējumu gan ražošanas modernizētu ražošanu lielajās un kopanās MVU. Un šeit investīcija pakotnē ir uh, iespējas MVU un šajā investīcija pakotnē gūt finansējumu. Es domāju, tas uh, arī uzlabos finansējumu pieejamību jebkuram uzņēmumam Eiropā, kas vēlas veikt investīcijas šajā jomā. Nu, tie lūk ir priekšnoteikumi, tie ir kārtīgi svarīgi priekšnoteikumi, tāda finanšu pieejamība un vienotais digitālais kopējais tirgus. Tas nodrošinās, nu, nodrošinās nozarei labākos priekšnoteikumus investīcijām un attīstībai Eiropā. Līdztekus tām ir četri pasākumu kopumu, kur, kur mēs pieskaramies jautājumiem, kurus jūs arī pieminējat. Mēs vēlētos turpināt uh, darbu un, un piestrādāt kopā, protams, ar parlamentu un padomi pie lūk kādiem jautājumiem. Pirmkārt, um, mēķējiem uz MBU un uz non-tech nozarēm, sekmējot to digitālo transformāciju, un šeit ir paredzēta virkni pasākumu, vēlos pieminēt tikai vienu no tiem, kā piemēru, jo, protams, tas tabelēs jau uz vairākiem jautājumiem. Proti, kā nodrošināt, lai jebkurš MVU, e neatkarīgi no nu, tā, kur tas atrodas Eiropā, jebkurā uzņēmējdarbības jomā, tam būtu piekļuva kompetencija, kas nepieciešama um, digitalizācijai. Un šeit piekrītu tam, kas tiek izskanēja, ka nozaru digitalizācija nav tikai MVU e pie, tātad, um, pieslēgšanās tīklām, bet ir runa par investīcijām dažādās tehnoloģijās, tehnoloģijās, kas nepieciešams, lai uzlabotu inovācijas, lai uzlabotu pievienoto vērtību un ļautu saropēt jaunas darba vietas. Lūk, jebkuram MVU e Eiropā jādod um, piekļuvu šīm spējām, šīm kompetencēm. Un tas arī tiek darīts reģionos, dalībvalstīs, strādājam kopā ar viņiem, bet darbs notiek Eiropas saimnības līmenī, kur mēs varam panākt to, lai šie centri tiktu saslēgti savā starpā, nu, lai kuram MVU būtu piekļuva visam kopējam lielajam tīklam, un uh, būtu iespēja piekļūt dažādām kompetencēm un, un iemaņām, kas šajos centros ir um, un dažādās organizācijās, kas atrodas kaut kur tuvu šīm konkrētiem MVU. Lūk, tas ir viens pasākums, ko, ko veicam šī te pirmā um, pilāra ietvaros, tātad piekļuve tehnoloģijām, piekļuve kompetencijām un iemaņām, jebkur Eiropā. Lūk, tā ir viena, tas ir viens rīcības virziens. Otrs rīcības virziens ir um, dot atbalstu uh, rūpniecības nozarei, pateicoties privātiem valsts uh, finansējumu sinerģijas efektam. Uh, Tiek veidotas eh, vispār tātad no tīmekļa platformām uz eh, dažām citām operētāju sistēmām, palīdzam izstrādāt dažādas sistēmas, lai mūsu mājas, mašīnas, eh, dažādas sanetiskās iekārtas tiktu pieslēgtas tīklam. Te veidojam starpības starp valsti un privāto sektoru, zinātniskajā pētniecības jomā, bet tāpat arī strādājam pie standartizācijas un atkal piekļuvis kvalifikācija iemaņām. Tas otrs virziens, trešais virziens savukārt, ko vēlos pieminēt saistās ar mūsu darbinieku pielāgošanos. Nu, te ir runa par kvalifikācijas celšanu, kvalifikācijas mainīšanu. Pamatā tas ir laivvalstu darbiņš. Nu, te ir spēkā subsidētāts princips, bet daudz ko ir mācīties arī no pieredzes, kas ir gūta citās laivvalstīs, citos reģionos. Kolektīvi varam um, labāk palīdzēt modernizēties mūsu darba spēku, mūsu strādniekiem, panākt to, ka mūsu strādnieki un jaunieši ceļ un maina savu kvalifikāciju un pie tā turpinām strādāt. Un ceturtais darbības virziens vispēc ar līdztekus visam tam, ko jau pieminēju. Līdztekus investīcijām un, un um, digitālam kopējam tirgum ir uh, kād, kas būtu jāmaina likumdošanām kas tad digitāla kopējā tirgu būtu jādara saistībā ar datu aizsardzību, ar, ar autortiesībām, ar datu brīvu plūsmu un tā tālāk. Un arī, ko tad nozīmē digitalizācija? Kādi būtu, kas būtu jāmaina nu, legislatīvies tiesību aktos, kas būtu varbūt jāvienkāršo tādās jomās kā atbildība, drošība. digitālās tehnoloģijas dod, eh, zinām, autonomiju, bet, protams, tas izraisa arī jauns izaicinājums, kas ir jāņem vērā. Nu, tas īstenībā par to, ko dara komisija šajā jomā. Protams, strādājam kopā ar visiem partneriem, lai eh, izstrādātu tādu īstenošanas plānu, kas padarīs šos, šos pasākumus par realitāti. Paldies! You, uh, eh, Paldies! Ja citu jautājumu nav, neredz, ko kāds vēl vēlētos uzdot jautājumu, tad vēlos lūgt vispirm profesoru Hiršu Grainzenu kungu atbildēt uz jautājumiem, kas attiec uz viņa prezentāciju. Dank. Jā, paldies. Divreiz, trīsreiz bija jautājumi, ko politika var darīt. Ļoti daudz, kas jau ir ticis teikts par šo jautājumu, kas eh, notiek Eiropas Savienības līmenī. Gribētu pieminēt tikai divus aspektus, varbūt pat trīs. Tos gribētu pasveitrot. Viens Man godīgi jāsaka, man šeit nav īsti kompetence, bet es eh, uzklausīju kolēģis no informātikas un rūpniecības eh, zinātniskās jomas, un centrālais arguments ir, kur Eiropas Savienībai ir aktīvi jārīkojas Eiropas Savienības līmenī, kam jānotiek, ir eh, standartizācija, rūpniecības standarta normas, ir tā ir informācijas, tas ir saistīts ar datu kopumiem lai to varētu prob bez problēmas saskaņot, un eh, pie tā piedara arī datu drošības problēma. Tas ir ļoti centrāls punkts. Un Vācijā ir tēzes, bet arī citās valstīs, kas vienkārši pasaka, ka, ja pirmais eh, hakers eh, Daimlera informācijas datu bāzē ir bijis iekšā, tad tiešām uh, ir digitalizācijas problēma rūpniecībā. Tas ir viens jautājums. Tad par MVU. Uh, Arī jau vairākas lietas par to tika pateikt. Es gribētu pastāstīt nevienu anekdoti, lai to visu dramatiskāk pastāstītu. Pirms kāda laika es runāju ar ļoti gudru uzņēmumu vadītāju automobīļu eh, detaļu piegādātājiem. 80 cilvēku strādā un eh, runāju, mēģināju pastāstīt kaut ko par digitalizāciju un rūpniec ir 4.0, bet viņi ļoti ātri atbildēja. Ziniet, lieciet, mm, nevajag to, jo mums ir eh, ar. Uh, dzelžiem tie ir jāliec un mums jānopelna nauda. Un šādiem jautājumiem vienkārši nav laika. Un es domāju, ka tā ir struktūra problēma mazos un vidējos uzņēmumos. Un tur kaut kas jā, jānotiek politiskajā līmenī. Galvenais vārds ir kooperācija, sasaistīšanos tīklos, un viens vārds jau izskanēja labāks prakses piemēri. Šeit eh, savā ziņā ir uh, Politikai ir jāveic iepriekšējais darbs, it īpaši raugoties uz finansiālām darbības iespējām, arī tas jau tika pateikts. Trešais punkts, gribētu arī to pasvītrot, ir jautājums par izglītību, jautājums par to, kā savā ziņā ne tikai informācijas tehnoloģiju kompetences varētu veicināt atbalstīt arvien vairāk, bet no mana viedokļa raugoties un no mūsu pētniecības rezultātu viedokļiem raugoties, kā IT kompetences var uh, savienot uh, un kombinēt ar uh, rūpniecības kompetencēm, ar uh, profesionālu kompetencēm, kā to var integrēt. Ar informātiķiem vieniem pašiem tas, protams, ļoti daudzās jomās ir ļoti svarīgi, bet mēs rūpniecības jomā ar to ļoti daudz nevaram uzsākt. Jo tas, kas uh, notiek konkrētajā ražotnē, tas viņi ar to neko daudz nevar izdarīt, ļoti koncepcionāli jādomā. Tas mani vēlos pieskarties otram punktam. Uh, tik uzdots jautājums, kā, kāda ir situācija ir eh, ar reģioniem, ar apgabaliem, kā šeit veidojas eh, kopumi, klasteri. Es domāju, ka digitalizācija attiecas uz eh, vērtību radīšanas ķēdi, lai tas būtu pār uzņēmumu līmenī, lai būtu attiecos kaut kas tāds kā kopumi, jeb klasteri. Ir tēze, kas pasaka, nu, kā ar labiem argumentiem, digitalizācija uh, izmaksu iemeslu dēļ uh, uz ārpakalpojumiem nodotās darbības varētu atkal paņemt atpakaļ, jo tas viss būtu automatizēts un varētu būt ātrāk un efektīvāk, un arī sasaisti tīklā arī ļoti būtiska. Un šeit uh, arī ir jaunas iespējas reģionālajai attīstībai. Pie tā pieder arī MVU. Ja jums tieši kaimjos ir kāds ļoti labs piemērs, tad tas noteikti arī dot labu motivāciju citiem. Par sasaist tīklu es jau teicu, un tas noteikti tieši saistīts ar reģionālo attīstību. Un vienlaikus, protams, šie home offices un uh, līdzīgas lietas sniedz iespēju uh, digitalizācijai, lai arī lauku apvidot cilvēku varētu strādāt no mājām. Otrais jautājums, cik ilgi tas uh, viss uh, attīstīsies par laika aspekti tika jautāts. Un uh, šeit galvenie ideju autori strīdas par to vēl. Jā, viena ir, kas saka, ka tas ir tāda kā revolūcija, ka tāds uh, revolucionārs pro process. Uzņēmumi parasti nevar atļauties tādas ļoti liela apja, apjoma inovācijas. Viņi vienmēr piesauc izmaksas, un viņiem procesi ir jāoptimizē. Uh, Šādā perspektīvā raugoties, tas drīzāk būtu evolucionārs process, un nevis tāds ar pārāvumiem revolucionārs. Tātad eh, par eh, lielajiem uzņēmumiem, tas ir no vienas puses, un otras puses ir šie MVU, kuriem vajadzēs daudz ilgāk laiks, un gribētu pieminēt arī pēdējo punktu. Tas ir jautājums par to, kas gan ir jaunais, ja es pareizi sapratu jautājumu, kas gan ir jauns aktuālajā ceturtajā rūpniecības revolūcijā mēs nu, sākam, pirmkārt varētu uh, argumentēt tikai tehnoloģiski, šie lielie datu, datu kopumi sasaista tīklā un šie sēbā fizikās sistēmas. Tātad uh, tie, kas balstās uz inteliģenci, komponenti, kas balstās uz inteliģenci, kas darbojas autonomi, tā ir tehnoloģiskā puse. Bet interesantais jautājums ir, un pašlaik uh, zinātniskajā politiskajā diskusijā vēl nav pieņemts lēmums par to visu, kādas sociālās sekas tas viss atstāts. Uh, Jūs atsaucāties uz pirmo rūpniecības revolūciju, ka, jā, ka, šeit es atsaucu uz Marksu, ka ir tāda sākotnēja akumulācija, bet mēs raugoties uz darba regulāciju, mēs jāraugās arī uz arotbiedrību lomu nākotnē, jāraugās arī uz to, kādas kvalifikācijas ir svarīgas, kur cilvēks strādās nākamajos gados. Šeit pavērsies vismaz noteikti arī jauni potenciāli, kas būs jābad un jāvirs. Paldies! Herzlichen Dank. Un jetzt äh, Herr Gamella. Paldies, tagad Helga Millere. Eh, bueno, eh, eh, de las preguntas, que, eh, las cuestiones que han surgido, yo... Man tika uzdoti jautājumi, un tad es uz tiem tagad atbildēšu. Un es te pārstāvu Spānijas arotbiedrību. Bija jautājums, piemēram, par teritoriju, par šī aspekta teritorijas aspekta nozīmi, izmaiņām, līdzsvaru, kā tas ietekmē teritoriju. Digitalizācijas ietekmē. Un es domāju, ka tas ir saistīts ar vairākiem aspektiem. Jā, par eh, teritorijām, piemēram, pilsētām, par, par urbāniem apgabaliem un lauku apvidu. Protams, ka tas tur ir iespēja attīstībai arī lauku apvidū, arī, ja kāds dzīvo tālu no lielajiem pilsētas centriem, tas jau nenozīmē automātiski kādu ierobežojumu, jo var jau dzīvot arī ārpus uh, konkrētā uzņēmuma darba vietas. Un arī tas, ko es vēlējos eh, pateikt, ka teritoriālais ģeoekonomiskais aspekts, piemēram, ziemeļi, dienvidi vai reģioni, kas ir vairāk specializēti kādā konkrētā rūpniecības sektorā. Tas ir kaut kas tāds, kas var būt saistīts ar risku. var būt arī tā, ka notiek ekonomiskās aktivitātes, kurām ir mazāks attīstības potenciāls, pielāgoties eh, digitālajām prasībām. Tas eh, noteiktas teritorijas varbūt parādās vairāk nekā citos. Un uh, izmaiņas, ko izraisa digitalizācija, uh, protams, attieksies uz visiem ekonomiskās jomām, bet varbūt ne tādā pašā apjomā un ne tādā pašā ātrumā. Esmu no valsts, kas ir ļoti atkarīga no eksporta, nevēlos šeit runāt par uh, ekonomiskās attīstības burbuļiem, bet, piemēram, pie mums bija ļoti svarīgs uh, būvniecības sektors, un tas vēl ar vienu ir ļoti svarīgs arī turisms, pakāpojumu turismu jomā. Runājot par eh, būvniecību un turismu, tie ir. Eh, tās ir jomas, kurā, protams, varēs jūs šo attīstību, tas varēs atstāt arī pozitīvu ietekmi rūpniecību 4.0 arī pakāpojumiem. Bet, eh, protams, tas būs atšķirīgi, kādā mērogā tas atstās ietekmi. piemēram, par 3D printēšanu. Es nezinu, vai tas ārkārtīgi lielu ietekmi uz turismu, bet citas lietas noteikti. Piemēram, robotu izmantošana būvniecībā. Tas varētu būt tāds piemērs, bet, protams, kā pastāv riski koncentrācijās. Vēl viens jautājums, kas tika pieminēts un tika jautāts, cik lielā mērā šīs revolūcijas, mēs šeit runājam par revolūcijām, atšķiras no citām revolūcijām, rūpnieciskām revolūcijām, un kādi izskatās termiņi vai izmaiņu cikli. Esmu šeit eh, noskaņots tā ļoti relativistiski. Vienmēr tāda sajūta, ka tie ir ļoti būtiski laika punkti, pavērsiena, bet eh, tas eh, obligāti nenozīmē, ka vienmēr ir tāda sajūta, ka izmaiņas tādas īpašas tieši tad, kad tās notiek. Izmaiņu ātrums pieaug, izmaiņas notiek ātrāk nekā pagātnē. Bet šie jaunie tīkli. Jā, vienalga, vai mēs esam kā tādi mazi rūķīši uz kāda milža pleciem. Jā, ir jāraukās, kāda attīstība notiek tīklos. Ieraugās, kas šeit pats būtiskākais, uz kā mēs varam balstīties, kur var kaut ko vairāk panākt. Jā, jā, kuros otrus. E... Kaut kas, kas attiecas uz manu valsti, jau arī tika pieminēts, proti bezdarbs. Tā ir milzīga problēma Spānijā, bet arī citās valstīs, bet it īpaši Spānijā. Protams, tas bija saistīts ar spekulācijas izraisītajiem burbuļiem, bet svarīgi ir raudzīties, lai labs ekonomiskas attīstības modelis būtu tāds, Jā, ja notiek tā, ka e, mēs te metamies no viena burbuļa uz otru, tad var rasties arī patiesas katastrofas, un tad rodas milzīgs masveida bezdarbs. Jā, Spānijas rūpniecība ir arī Eiropas rūpniecība. Eiropā ir problēmas. Mēs neesam attīstības pašā priekšgalā. Pieminēju jau paradoksu. Informātikas ražošanā 80. gados būt vadošam tehnoloģijās. Parasti tas tiek saistīts ar paradoxālu situāciju, ka reizēm ir eh, sarežģīti iztenot tās kapacitātes, kas ir universitātēs, tās iztenot uh, darbā, praksē, tā lai tas tiešām kļūtu par avangardu. To izdarīt ir sarežģīti. Šeit runā no arotbiedrību pieredzes. Esam gatavi uzrotīt piedurknes. Nav runa tikai par drošību, bet runa ir arī par attīstību, kur ir jāpielāgojas. Un nedrīkst lietas sajaukt. Šeit, protams, ir jācīnās pret iesīkstējušām struktūrām, bet ir jāvar virzieties uz priekšu un jādomā arī par sociālajiem darba apstākļiem Eiropā. And, uh, <clears throat> professor... Uh, Mūsu vidū ir arī profesora Lēdiša, arī viņa vēl vēlas izteikties vienreiz jo tiks skart daži temati, kas attiecas viņas prezentāciju. En fait, Būtībā vēlos atbildēt Annai Sandrei par lauku reģioniem un teritoriju līdzsvaru. Man ir palaimējies jau 20 gadus vadīt eh, lauku tehnopolu, kas nodarbojas ar tehnoloģiju. Šodien šī Eh, šis pols eh, nedarbojas, kaut arī es ļoti labi kvalificēta, man ir ļoti labi zināšanas tehnoloģija, taču šodien pietrūks jauniešu šīs paudzes, kam, eh, bet viņiem digitalizācija nozīmē pilsētnes lauks. Ir liela problēma ar jauniešiem, kas, kam pat nav automobiļu vadīšanas tiesību. Un uh, ir tik labs sabiedriskais transports, uh, ka līdz ar to cilvēkiem ir. Uh, Vairs nav vajadzības vadīt automobili, bet, uh, lai tiktu uz laukiem, viņam būtu vajadzīgs uh, ritenis, un tad lauki pēkšņi liekas ļoti tālu. Uh, un, protams, viņi vairs negrib vispār laukos uzturēties. Šī paudze, kam ir laba zināšanas tehnoloģiskajā ziņā, šiem jauniešiem patīk pilsēta, patīk betons. Tas jāņem vērā. Varbūt tās ir īpaši francisks uh, fenomens. Uh, man prieks, ka Uh, Somijā situācija ir citāda, ka laukos ir tik veidots jauns universitāts, bet Francijā es varu tikai paust nožēlu par to, ka lauki iztukšojas un uzņēmumi, kas ir ļoti kvalitatīvi. Uh, Elzasā arī uh, tad, ja viņi ir lauku apridos, viņiem grūti atrast jauniešus, kas tur vēlētos strādāt vai pat vadītājus, jo cilvēki negrib dzīvot laukos. Paldies. Doktors Zībels, lūdzu. Jā, pavisam īsi atbildēšu uz jautājumu, ko uzdeve kompulē Natrikundze. Kāda būtu rūpnieciskā politika Eiropai? Nevēlos te pārāk sīki stāstīt, taču dokumentus, kuriem pamatojos savā prezentācijā, uh, sniedz vairākas idejas attiecībās politiku. Viena no pamatlietām manā skatījumā neapšaubām ir standartizācija, kas bieži vien ir tikusi pieminēta, un šeit runa par diviem virzieniem. Pirmkārt, ražotāju digitālajai integrācijai jābūt standartiem, un tiem tie jāizstrādā ātri, jo nepārprotami no tā būs ieguvēja visa sabiedrība, tad, ja tā standarta būs. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, runājot par legālajiem un ekonomiskajiem priekšnoteikumiem standartu izmantošanai un pieejai tiem. Ja standarti būtu prioritāri, tas nozīmētu, ka visa rūpniecības digitālās integrēšanas vērtība atainotos šī standarta turētājos. un juridiskie un ekonomiskie noteikumi šo standartu izveidošanai ir jāpanāk pēc iespējas godīgāk, lai visi ekonomiskie spēlētāji, tā skaitā MVU, neatkarīgi no nozars, varētu izmantot šo standartu un varētu no tiem gūt labumu. Un ārējiem uzņēmumiem nevajadzētu pārņemt šo labumu, kas tiešām nebūtu par labu. Paldies. Paldies, Zimberkungs, par šo paskaidrojumu. Dāmas un kungi, Līdz ar to esam noslēguši šo pēcpusdienas sekciju. Vispirms vēlos pateikties runātājiem par viņu prezentācijām. Paldies arī deputātiem, kas piedalījās diskusijās. Paldies par jūsu līdzdalību. Mēs šodien daudz dzirdējām par iespējām un riskiem. Un es domāju, mēs te varam arī piekrist, ka lai ko mēs to sauc, industrija 4 punkts nulle vai digitalizācija, bet šī lieta mainīs ne tikai mūsu rūpniecību un mazos vidies uzņēmums, bet arī mūsu sabiedrību. Tāpēc, domāju, bija ļoti labi šeit mūsu vidū uzklausīt trīs profesors un vienu kungu, kas pārstāvē Eiropas Savienību. Viņi mums līdz ar to pastāstīja arī par šo notikumu sociālajiem aspektiem. Un sociālā joma un arī humanitārā joma ir ļoti saistītas. Un uh, šī aspekta nav jāaizmirst arī apvārsni 2020 programmā. Dāmas un kungi, tagad būs pārtraukums līdz 17.30 un 17.30 stundu notiks um, viedokļa apmaiņa ar Roberto Violu, ar SI ICT e Eiropas komisija ģenerāla direktora. Šī ir pirmā reize, kad viņš šeit uzstāsies, jo viņš tikai 1. septembrī stājās savā matā. Tātad tiešām vēlos, lai jūs šeit būtu atpakaļ pulksten pussešos. Paldies! Okay, one more time. Good afternoon, ladies and gentlemen. Labi vēlreiz, labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Es vēlos sākt nākošo darba kārtības punktu. Runa ir par vienotā digitālā tirgus situāciju. Viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisijas Sīnī City ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Robertu Viola. Viola kungs kļuva par ģenerāldirektoru 1. septembrī šogad, tātad šī ir jūs pirmā uzstāšanās šeit, esiet sveicināts. Vēlos arī atgādināt, ka viena no Junkera komisijas desmit prioritātēm ir vienotā digitālā tirgus izveidi. Komisija nesen publicēja savu vienotā digitālā tirgus stratēģijas dokumentu, ja nemaldos maijā. Atgādināšu, ka mūsu komiteja strādā pie parlamenta rezolūcijas sagatavošanas par šo tematu, un tā būs parlamenta atbilde uz vienotā digitālā tirgu stratēģiju. Mēs arī atbildēsim uz 16 specifiskām darbībām, kurām komisija ķersies klāt nākošgad vai tuvākajā laikā pēc tam. Un aicināšu Vielas kungu prezentēt pašreizējos komisijas un savu ģenerāla direktorātu viedoklis. Mūsu rīcībā ir viena stunda. Aicināšu Viola kungam uzstāties ar ievadvārdiem, desmit minūtes, un tad koordinātori vai viņu aizstājēji varēs desmit minūtes katrs uzstāties, un pēc tam citiem satie deputāti varēs uzstāties vienu minūti. Un beigās lūksim Violas kungu sniegt atbildes un pastāstīt par saviem secinājumiem, kas arī paredzētu piecām minūtēm. Viola kungs, vārds jums lūdzu. Thank you very much, Chair, Honorable Member. Paldies, priekšsādātāji. Godātie deputāti, cienījamies deputāti, esmu pagodināts būt jūsu vidū. Kā priekšstādātais pamatot sacīja, šī ir man pirmā reize, kad uzstājos parlamenta ģenerāla direktora amatā, vairāk kārt biju šeit parlamentā kā ģenerāla direktorāta viet, ģenerāla direktora vietnieks, un uh, man ir patīkams atmiņas par darbu, ko esam kopīgi veikuši ar ITRE komitejas locekļiem, nodrošināt uh, svarīgas vienošanās būtiskos tematos. Vienmēr ar prieku nāku uzstāties pie jums un uh, labprāt paužu savus viedokļus, kas varbūt ieguldījums jūsu debatēs. Priekšsēdētāji kungs, jūs atgādinājāt, ka viena no Junker komisijas desmit prioritātēm ir uh, Uh, vienotā digitālā tirgus izveide Eiropā līdz šīs komisijas mandāta beigam. Nu, daudz, kas jau ir paveikts, taču daudz vēl ir darāmā. Tāpēc 6. maijā, dažus mēnešus pēc Junkera komisijas stāšanās samatā, komisija publicēja stratēģiju, kas ir visaptroša stratēģija tam, kas darāms mūsu skatījumā, lai noslēgtu vienoto digitālo tirgu. Šajā stratēģijā ir paredzētas sešas darbības, un tā ir 360 grādu pieeja, tiek skatīti visi digitālās ekonomikas aspekti. Kāpēc ir svarīgi, lai būtu šāda stratēģija? Nu, jums Eh, varbūt gribas teikt, viss kļūs digitāls, sabiedrība, ekonomika, nu, un tad pagaidīsim, paskatīsimies, kā lietas risinās, un tad pielabūsim, ko vajag. Mēs tā neuzskatām. Mēs uzskatām, ja Eiropa nerīkosies kopā, eh, lietas var kļūt digitālākas, taču Eiropieši nevienmēr būs eh, vadītāja sēdeklī. Un risks ir tāds, ka šīs, šī milzīgā transformācija, īpaši interneta ietekmē, kas ir uzskatām par eh, industriālo revolūciju. Tā ir mainījusi visu, kā mēs ražojam, kā mēs sazināmies savā starpā. Ja Eiropa nebūs līderi tagad neuzņemsies vadības grožu izmai, tehnoloģiskajās izmaiņās, nebūs proaktīva, neapvienos vislabāko spēku, kas ir Eiropā, tad lietas notiks paši no sevis un Eiropa nebūs līderī pēc tam. Un neviens, neviena atsevišķa dalībvalsts nevar sapņot par kaut kā tik sarežģīta īstenošana kā sabiedrības un ekonomikas pārveidi. Tas mums jādara kopā, tā mēs varam nodrošināt, ka Eiropa ir viens no reģioniem, kurā būs darbs pieejams, kurā būs izaugsme, pateicoties digitālajām tehnoloģijām. Un paraugoties digitālajām tehnoloģijām, ir viena lieta, kas man tiešām pārsteidz. Eiropā īpaši Eiropas dienvidos ir ļoti daudz jauniešu, kas ir bez darba, un līdz tekus tam tiek piedāvāti jauni darbi, uh, Uh, un tie ir tieši šīs darbvietas ir digitālajā jomā. Nākotnē būs tūkstošiem šādu vakantu vietu. Tas vien apliecina to, cik svarīgi ir gūt uzvaru digitālajā cīņā Eiropā, ja tā varētu sacīt. Nedaudz sīkāk pastāstīšu par to, ar ko mēs nodarbojamies un kāda ir pašreizējā situācija. Mēs skatāmies uz visu vērtību ķēdi, uh, bet sākšu tomēr saturu, protams, tīkli ir svarīgi, taču vissvarīgākā lieta ir tas, ko jūs varat saņemt no tīkla, kas ir tikai instruments. Runājot par saturu, mēs esam paredzējuši divus svarīgus virziens. Pirmkārt, uh, īpašam uh, tiesību, autortiesību reforma un ideolotiesību reforma. Autortiesību jomā mēs paredzam noslēgt pirmo soļu šī gada beigās. Un tas eh, tā kā iezīmēs gaidāmos politikas soļus un normatīvos pasākumus, ko vēlamies iznot vēlāk. Un tā mēs noslēgsim mūsu normatīvos priekšlikums 2016. gadā. Tas attiec uz autortiesībām. Autortiesības skar Eiropiešu iespējas ceļot ar viņu iemīļoto saturu, ko viņi nopirkuši mājās, arī īstenot pārobežu darījumus. Te ir arī paredzēta iespēja īstenot jaunus uh, pakalpojumus, pētniekiem svarīgi datu iegūšanu un meklēšanu. Un te ir arī runa par citām autortiesības sistēmas daļām. Tā uh, ir vienlaikus gan sarežģīta, gan novacoša. Runājot par audiovizuālajiem no, noteikumiem, uh, apspriežas ar uh, iesaistiem pusēm nu pat ir noslēgušās. Audiovizuālie noteikumi jāpielāgo ainai, kas ir mainījusies. Runājot par infrastruktūru, uh, Protams, pamata infrastruktūra ir tīklis. Mūsu sapnis, tas nav sapnis vien, bet arī ambīcijas ir tāds, ka katram Eiropietim jābūt piesaistītam mobilajam vai fiksētajam uh, tīklam, platjoslas tīklam. Tā, lai katrs būtu sabiedrības pilnvērtīgs loceklis kad mēs paskatāmies lietu internetu uz to, kā vecā sistēma, piemēram, transporta sistēma funkcionē, tad ir skaidrs, ka saskarsimies ar arvien jauniem izaicinājumiem, kas iziet no tā, ka miljardiem cilvēku ir saistīti internetā. Tas ir liels izaicinājums, kas, protams, arī paredz uh, jauns noteikums, kas pielāgoti nākotnes izaicinājumiem. Tāpēc arī mēs sākam pārstrādāt noteikumus, telekom noteikumu. Pirmkārt, ir sabiedriska apspriešanās par telekom noteikumiem, un otra apspriešanās ir par jauniem mērķiem piesaistē platjoslai. Mēs vēlamies virzīties tālāk, ievērojot digitālās darba kārtības ātrums un arī runa par giga ātrumiem un jauniem mērķiem mobilajiem tīkliem. Runājot par pakalpojumu jomu, mēs atzīstam, ka ir pakalpojumi, kas tiek piedāvāti internetā, un te mums būtu jāiepazīstas ar plašāku informāciju. Piemēram, mēs vēlamies izskatīt līgumslēgšanas noteikumus. Eh, svarīgi, lai attiecībās digitālo saturu tie būtu eh, saskaņoti tā, lai um, uzņēmumi, kas piedāvā savus pakalpojumus tiešsaistē, būtu ar līdzīgiem noteikumiem. Šādas institūcijas piedāvāsim līdz gada beigām. Tad pievēršoties uh, darījumu īstenošanai, veikšanai tiešsaistē, tur ir daudz nepamatota geogrāfiska šķēršļu sistēma ka, piemēram, nevar nopirkt eh, kaut ko, tad, ja patērētājs vienā valstī un viņš grib eh, iegādāties kaut ko tieši saistīt citā valstī. Un tas, protams, tad nav nosacams par vienoto tirgu. Te man jāsaka, tas ir kas tāds, kas tiešām var pāriet no sapņa kategorijas uz īstenības kategoriju. Un te arī ir uh, uzteicams parlamenta darbs attiecībā uz uh, viesabonēšanas uh, izmaksu atcelšanu. Drīz tā būs īstenība, tā tad būs noteikti visai Eiropa vienādi. Tālāk es runāju par nākošo soli, kas varētu būt satura pārnesamība un ģeobloķēšanas atcelšana tā tad Eiropā tad varēs uh, pārvietoties bez jebkādām digitālām robežām. Tas ir iespējams. Un tas ir viens no redzamiem digitālā tirgus īstenošanas aspektiem. Pat laban norisinās sabiedriska apspriešanās par to, kā lieli un netik lieli pakalpojumu sniedzēji, ko deva par platformām, organizē sev uzņēmumu. Platformas būtībā ir digitāli starpnieki, um, kas pielāgojuši moderniem laikiem. Tāda būtībā platforma no vienas puses pie, piesaist mazos vidējos uzņēmums un vispār uzņēmums, un no otras puses šis platformas piedāvā pakalpojums patērētājiem, te ir runa gan par lielu ASV platformu, gan par eh, Eiropas platformu, kas piedāvā ārpakalpojums. Mums ir daudz šādu piemēru. Esam sākuši apspriež, sabiedriskā apspriešanos ar jautājumu, vai atbildības noteikumi par to, kāda ir platforma atbildība pret um, klientiem un uzņēmumiem ir pareizi, vai tur kaut kas ir maināms, kāda ir platformu juridiskā definīcija, kādas ir sekas uh, iesaistītām pusēm, kas darbojas horizontālā līmenī. Tad šie jautājumi ir darba mūsu stratēģijas, un tas novad pie vairākām apspriedēm un vairākām normatīvām iniciatīvām. Komisija sāk darbu, taču no nākošā gada sagatavo darbu, bet no nākošā gada sākuma būs normatīvs priekšlikums, un tad tas tiks skatīts padomē. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Un tagad Lūkšu vārdu, nu, došu vārdu ar Kastījo kundzei Eiropas Tautas partijas vārdā. Liels paldies! Es pāriešu uz savu valodu, spāņu valodu. Jā, sirsnīgs veicu. Jūs kā ģenerāldirektors esat jau arī agrāk regulāri nācis pie mums. Faktiski es nesaskat nekādu pirms tam un pēc tam. Jā, eh, jūs cieši sadarboties ar mūsu komiteju. Tagad par jautājumiem, kas ir eh, darba programmā. Jūs uzstāties ļoti struktūrētu uzstāšanos. Man eh, ļoti patika, kad jūs runājat par pievienoto vērtību digitālā iekšējā tirko Eiropā. Uh, Jūs runājat to, ka par potenciālu, nu kā nevar attiekties, tādēļ, lai dalībvalstis eh, katra atsevišķām visas kopā patiešām varētu izmantot maksimāli digitālas revolūcijas eh, devumu. Katra atsevišķā valstī, protams, var izmantot iespējas, kas tajā rodas, bet eh, digitālajā iekšējā tirgū, protams, potenciāls lielāks. Manuprāt, ka tā struktūra, par kuru jūs runājāt, par saturu, par pakalpojumiem, tas viss ir ļoti labi un jauki, jā. Bet gribēju pieminēt eh, dažus punktus, kas ir ļoti būtiski par telekoma iekšējo tirgu un par viesabunēšanu. Nedrīkstēt aizmirst, ka mēs vēl gaidām, kad tiks uh, pārskatiet no, nosacījumu priekšā tirgu. Es zinu, ka man tikai divas minūtes, bet mēs neesam sevišķi daudz šeit zālē. Varbūt, ka es varētu runāt drusku ilgāk. Varbūt pusminūti ilgāk drīkstētu. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu sīkāk runāt par spektru. Tas ir kā tāds eh, bloks arī citām infrastruktūrām, struktūrām. struktūrām un varbūt arī vēl par regulējumu Eiropā un par nākotnes perspektīvām. Vai jūs domājat, ka tur varētu būt pārmaiņas? Blanko Lopes. Paldies, tev Blanko Lopes kungs. No sociāldemokrātiem. Lies paldies. Esam visi pārliecināti, ka ļoti svarīgi uh, nenokavēt iekāpt vilcienā digitālajā pasaulē. Ir ļoti svarīgi arī investēt un atbalstīt jaunas iniciatīvas uh, uzņēmumos, investīcijas un uh, atbalstīt procesus, piemēram, tālāk izglītību darbiniekiem un citus. Gribētu uzdot jautājumu par telekomunikācijām. Ja mēs uh, šeit uh, vēlamies eh, pakāpojumos saskaņošanu, tad mums vajadzētu arī harmonizēt juridisko ietvaru. Jā, ja kāds piedāvā pakāpojumu, tad nevar būt tā, kāds ir pakļauts stingrākiem standartiem un kāds eh, vājākām normām. Ir arī sabiedrības konsultācijas par eh, tiešais platformām. Varbūt vajadzētu strādāt šeit paralēli, lai novērstu pretrunas par spektru. Es domāju, ka mēs visi uzskatām, ka komisijas paziņojums eh, pie šī jautājuma pieskaras. Mums ir svarīgi panākt lielā harmonizācija Eiropā, jo tā ir joma, kurā ir ļoti būtiski rīkoties un gribētu zināt, kādu pasākumus jūs šeit saskatāt par eh, konkursu harmonizāciju Eiropā, par iepirkumu harmonizāciju par laika grafikiem labprāt dzirdēt kaut ko, un eh, bija arī Eiropas kopiena tiesas eh, spriedums par uh, drošajām ostām un uh, par datiem. Un uh, šeit ir jautājums ne tikai par datu drošību, bet arī par datu īpašumu. Kādus pasākumus esat paredzējuši, lai stiprinātu izmantotāja pozīciju, lietotāja pozīciju attiecībā uz datiem, lai tik nodrošinātu arī drošību. Paldies! Thank you. <clears throat> un jetzt erteile ich das Wort. Paldies, un tagad došu vārdu Henkala kungam pašam no EKR politiskās grupas. Jūs eh, teicāt veselu virkni, eh, pieminēt veselu virkni jautājumu, ko es gribat darīt. Gribēju pajautāt, vai varbūt arī pāris lietas, ko komisija pašlaik dara, ko tai varbūt nevajadzētu darīt. Un es, piemēram, šeit domāju par faktu, ka komisija publicē mērķus visām 28 Eiropas Savienības dalību valstīm. Kādā apjomā tiešsaistes iepirkumi ir jāveic? gribētu jautāt, ko gan dod šāds no Briseles izvirzīts mērķis? Vai tas eh, nenovēdīs pie tā, ka starptautiskie uzņēmumi, koncerni un tagad jūs priekšā runā kāds, kas visu mūžu strādājas uzņēmumos lielos, ka tie nonāks spēcīgāka pozīcija, bet mazie un vidēji uzņēmumi, kas, piemēram, strādā nu, pilsēt centros, tie iegūs papildus slogu. Uh, Ko jūs prasāties sasniegt ar šādu mērķi? Vai komisija nevajadzētu ierobežot drīzāk citiem jautājumiem, kā piemēram normas un standarti un tam līdzīgiem jautājumiem? Nākamais runātājs - Kalas kundze, Ādas vārdā. Thank you very much. Uh, I have... Paldies. Man ir vairāk jautājumu, cerams, ka iekļaušos atvēlētajā laikā, pirmkārt par platformām. Konsultāciju dokumentā par platformām liela uzmanība tiek pievērsta riskiem. Riskiem, kas saistās ar šo platformu darbību, bet netiek daudz uzmanības tiek pievērsta ar šo platformu sniegtajām iespējām. Un līdz ar to man ir jautājums, vai jūs tiešām panāksiet vēlamos rezultātus, ko es no šīm platformām sagaidēju. Kad tik nesnāk tā, ka šeit uh, augsts plūst tikai mm, tie, kuri šīs platformas ir uh, izstrādājuši un kā tad pārējiem būs no šīm platformām kāda labuma. Un vēl lielākās un labākās eh, zināmas ir zināmās platformas tās, kur eh, uzņēmēji sniedz pakalpojumus eh, klientiem. Savukārt, es domāju, ka lielākais potenciāls būtu platformām, kas strādā otrā virzienā, no, no patērētājiem uz uzņēmējiem, bet nu, pat, pat labāk izskatās, ka šajā jomā nekas daudz nenotiek ja komisija pat labam vērtē šo platformu situāciju un domā par kādiem uh, likuma projektiem, tiesību aktu projektiem, nu vai tiešām šeit viss var mest pār vienu kārti, visas platformas, domāju, tādējādi netiek aizlikt kā priekšā potenciālām inovācijām un investīcijām līdz ar to. Nu, un vēl DSM stratēģija, digitāla kopējā tirgus stratēģija, nepievērš pietiekam daudz uzmanības uh, rūpniecības digitalizācijai varētu tiek runāts par patērētājiem, par eh, pārdošanu pirkšanu tieši saistē, bet eh, mēs savukārt interesējamies par rūpniecības digitalizāciju. Vai šī tēma ir eh, speciāli izlaista, paliec garām jūsu uzmanības lokam tā sacīt, vai grasāties ko dēļ. Tā, tā komunikācija sa, satvers pakalpojums necēja starpā ir vērojama diezgan aktīva konkurence pēdējā laikā. jo sevišķi dažādu mazumtirdzniecības pakalpojumu klāsts eh, pieaug, bet eh, piekļuvu tīkliem savukārt. Eh, nu, šeit konkurence nav tik liela, ko šeit varētu darīt. Mēs pēc to, kas te vēras kundze norādīja, ka ir problēmas ar spektriem, ar frekvencēm. Kāda būs komisijas nostāja šajā jautājumā? Ko jūs grasāties regulēt? Vai izstrādāsiet vien eh, kopējās normas attiecībā uz eh, frekvenču izsolīšanu, vai arī strādāsiet pie šo izsoļu kritērijiem? Paldies! Paldies, apsekalas kundze ir ītra eh, referente šajā jautājumā, tā kā kompetents cilvēks. Tālāk Raimon kungs zaļo vārdā. Paldies. Es, man, es gribētu uzdot trīs jautājumus, kas ir 30. jūnijā uz. Eh, tur ir vairākas neskaidrības. Eh, komisijas dokumentā par šo zero reitingu, ka noteikti pakalpojumi ir atļauti, par kuriem ne, nav jārūdz nekādām izmaksām, un vienlaikus cit, lai nebūtu citi uh, Eh, pakāpojumi bloķēti ar šo zero reitingu. Tātad eh, vai ir tā, ka šie citi pakāpojumi tiek bloķēti un tad pieskaitīti klāt? Ir dalībvalstis, kas eh, jau ir izteikušas pret šo zero reitingu un viņam jau ir attiecīga likumdošana. Vai pēc jūsu domām šīs valsts tiks piespiestas nākotnē? paketes ietvaros atteikties no saviem likumiem un pielāgot savus likumus. Otrais jautājums būtu, jūs sakāt, ka nebūs iespējams uh, pakalpojumus e, e, pret e, samaksu šādos speciālos nosacījumos panākt. Bet arī traffic management tiks pieļauts. Vai jūsu, pēc jūsu viedokļa definīcija šajā paketē ir pietiekamas, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmā, izmantošanas šīm menedžmentam, vai to aizkavētu, novērstu? Trešais jautājums par kontroli par šiem visiem pasākumiem. 28 dalību eh, valstu uzraudzības iestādēm tas ir pakļauts. Un eh, šis eh, ietvaru kopums būs tam visam. Vai tas patiešām ir kopējs tirgus patiesībā, vai būs atsevišķi 28 dalībvalstu tirgi, un kā tiks nodrošināts, ka būs tiešām kopīgs iekšējais tirgus? Man vēl 5 sekundes atvainojos. Ja man būs uh, Tomēr, ja dara, tāpēc man jāsam, es labprāt uzklausīšu atbildi. Ernstas kundze gojas vārdā. Lies paldies. Uh, jā, pie tā arī paliksim kā Ernstas kundze. Domāju, ka digitālais iekšējais tirgus mēs tajā saskatām iespēju ne tikai lai attīstos ekonomika, bet arī citas jomas vispārīgi dot tas labumu sabiedrībai. Uh, lai tai būtu labāka piekļuve digitāliem pakalpojumiem, tīkliem un digitālajai ekonomikai. Jā, to mēs visi atbalstam, bet mums būtiskais punkts ir, lai būtu vienādi nosacījumi visiem un vienāda piekļuve. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs tik konsekventi tajā, kas līdz šim tika prezentēts, eh, nesaskatām. Trīs jautājumi. Pirmkārt, ir šis geoblockings. Attiecīgi izteikumi, kas ar to ir domāts, kas tur notiks. Mēs vēlamies, lai būtu attiekšanās no tā visa. Un otrkārt, gribētu jautāt par tīkla neutralitāti. Jūs zināt, ka ne tikai itra, bet arī ir ļoti asas debatas, labprāt zinātu, kā tīkla neutralitāti ir plānos nodrošināt. Ja no vienas puses noteikti pakāpojumi tiek īpaši atbalstīti, gūt īpašu labumu, Un tad tiek teiks, ka tomēr tīkla neitrātāji ir jāsaklabā. Es domāju, ka tas nevar būt eh, darījums ar viesabunēšanu. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Un trešais ir šīs drošās ostas. Safe Harbor šis spriedums. Par to ir ļoti skaidri izteikumi, un šis Eiropas Savienības tiesas spriedums šajā lietā, kā jūs visi zinām, ja mēs runājam par digitālo iekšējo tirgu, tad būtu ļoti sarežģīti, ja mēs nerunātu par šo jautājumu kur runa ir par drošības eh, nodrošināšanu personu datiem. Tomēr arī šeit tam vajadzētu būt ar ļoti lielu nozīmi. Nezinu, cik lielā mērā tiesas spriedums eh, spēlēs lomu nākamajos eh, komisijas priekšlikumos. Paldies! Dankeschön. Paldies, Tamburāna kungs, lūdzu. Jā, paldies, un Sirsnīgi sveicu direktoru Vielas kungu šeit mūsu vidū. Es uzdodu jautājumus Borelī kungu vārdā. Viņš ir eh, FDD vārdā ēnu referents darbā pie šī dosie, bet, nu, diemžēl viņam nācās eh, doties mājām. Tā kā izsakos viņa vārdā. Pagājušā nedēļa Strasbūrā komisārs Ansēps apstiprināja, ka 90% no pasākumiem ceļa kārtē attiecībā uz digitālā kopējā tirgus izveidi nonāks šeit parlamentā līdz kaut kad līdz nākamā gada beigām. Nu, šis dosie par digitālo kopējo tirgu. Nu, Itālijas delegācija to atbalsta, bet tas, protams, nenozīmē, ka mums nav nekādu kritisku komentāru. Bet, protams, mēs atbalstam digitālo pilsonību, pilsoņu iesaisti un eh, pilsoņu, pilsoniskās sabiedrības iesaisti digitālajā darba kārtībā atbalstam, ka ir nepieciešama digitāla infrastruktūra, kas atbalsta MBU, un, protams, arī nav jāizmirst par cilvēktiesību, pamatiesību aizsardzību šajā kontekstā. Man ir vēl kāds konkrēts jautājums. Vai pēc jūsu domām nākamā gada pirmajā pusē mēs varētu sagaidīt eh, no jūsu puses konkrētas eh, iniciatīvas? Tad pirmkārt par ģeobloķēšanu, papildus investīcijas infrastruktūrai, kā jūs to grasāties sakmēt, un eh, kā harmonizēt eh, nodokļu un, un, un citus pasākumus šajā jomā ar dalībvalstīm. Lūk, šāds pasākums gaidām no jūsu puses. Paldies! Vēl viens kundze, viena minūte arī jūsu rīcībā. Paldies! Teikto eh, Vielas kungs, eh, prieks, ka esat mūsu vidū. Un um, kopumā pozitīvi vērtēju kom komisijas darbu šajā jomā, bet man jautājums par autortiesībām. Es saprotu, ka pamat uh, ideju ir tāda, ka autotiesības ir jāmodernizē, jo uh, autotiesība digitālajā aspekti, protams, uh, sākotnēji vispārējā likumdošanā netiek iekļauts, tātad uh, arī pagaidām to iztrūkst, bet tad, ja mēs skatām autotiesības digitālā kopējā tirgus kontekstā, vai jūs varat mums pavēstīt, kādas jūsu prāti ir autortiesību um, funkcijas un, un loma? kopējā tirgus izveidē. Vai varētu būt kāds viens regulējums Eiropas līmenī? Ar 28 dalībvalstīm vai katrai valstī savs, nu kāds izstrādās pēc jūsu domām. Un arī vai pēc jūsu domām, vai šeit nebūtu arī jārisina jautājums par, par uh, pārēdes un tālāk uh, apraides tiesībām, ja tas ir tāds ļoti delikāts jautājums un pagaidām visām tām nav. Paldies, Nīblas kundze! Paldies priekšstādātājiem, paldies par šo iespēju arī manīties viedokļiem. Nu, un jums tā gaisa jaunā direktora veicu arī, tātad vēl arī, um, tā teikt, labu ceļavēju. Divi jautājumi, ja drīkstu. Jūs pieminējāt to, ka pateicoties digitalizācijai mainīsies visu mūsu sabiedrība, dažādas uh, piegādes ķēdes un tā tālāk. Kāds jums ir iespējas pēc eh, tikšanām ar partneriem un iesaistītajām pusēm? Vai jums radies iespējas, ka mūsu uzņēmēji, arī MVU un lielākie uzņēmumi, nu, šos um, digitalizācijas mestos uh, eh, izaicinājums tiešām saprotu un, un reiķinās ar tiem. Nu, es nu, pēc savas pieredzes vērtēju, ka tas, ka, nu, lūk, nu, kā tad eh, rita komerces darbība un tā tālāk, eh, nu, un, un kā, kā tu viss mainīs digitalizāciju, un, eh, un raugoties, kā viss notiek uz vietām, neesmu īpaši optimistisks. Nu, kāds jums ir jāspēc? Un kā mēs mūsu rūpniecību arī varētu motivēt, risināt šo izaicinājumu, un arī pa sektoriem, pa nozarēm, kā to visu varētu diferencēt. Pirms pāris nedēļām biju arī starptautiskā auto izstādē, un tur um, arī skatījos, nu, kā tad uh, jaunākā attīstība autonomās braukšanas uh, um, jomā, nu, kā tad Eiropā ar šo aspektu vedās, vai jūs prāt, mēs um, sakām līdz pasaules uh, tendencēm vai atpaliekam. Un otrs jautājums, uh, ko kolēģis jau pieminēja, jautājums par. Uh, par, par uh, tātad Save Harbor. Jā, es tādu iepazīstos ar uh, juristu kolēģiem, tātad pieci juristi, seši viedokļi, kā, kā parasti šajā, ko mēs varam izlaubīt no šī te tiesas lēmuma, kas tika pieņems nesen par, par uh, Safe Harbor jautājumu. Kā tas viss attīstās, ko es par to domāju, ko komisija dara, lai. Um, ņemot uh, vērā šo tiesas lēmumu, šo jomu varētu pēc iespējas ātrāk sākārtot. Paldies, Lola kungs tālāk. Ģenerāldirektori, jūs norādījāt, ka digitālā pasaule dod iespējas uh, jaunām darba vietām. Neatkarīgi no tā, nu, kādas kvalifikācijas tad būtu nepieciešams, par ko ir runa, bet, nu, principā jums, jums noteikti taisnība. Jautājums tikai ir kas tad politiķiem būtu darāms un komisija, kas būtu jādara, un kas to darīs, lai šo potenciālu tiešām izmantotu. Un, protams, man interesē varbūt ne tik daudz detaļās, bet, bet, nu, principā Dautāju sacības jautājums, tā, protams, ir augsta prioritāte mums visiem, bet vai tomēr nevajadzētu, un kolēģis minēja piemēru, vai nevajadzētu rēķināties ar konsekvencēm, ar, ar sakām. Potenciālais, diktās potenciāls tomēr vajadzētu darīt, pie, to darīt pieejam, bet tajā gadījumā es tur neinvestēs. Kā, ko mums ir iznāšu šo jautājumu? Vairāk kā tas tika uzdots, bet, nu, atbildes joprojām iztrūkst. Un, um, Nav nemaz tik, tik tīvains jautājums. Nu, noteikti saņemsiet atbildi tālāk Sariņākums. Muito obrigado. Queria felicitar o Sr. Diretor-Geral. Paldies. Vēlos uh, apsveikt ģenerālu direktoru uh, ar viņa ļoti labi organizēto izklāstu par dažādajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropas vienotais digitālais tirgus. Es uh, neskaitīju, bet man liekas, jūs uh, pieskārāties 9, 10 vai pat 11 ļoti svarīgiem tematiem. Ja mēs domājam, ka visi šie temati tiks izstrādāti 28 valstīs, tad uh, tur tiks iesaistīt 300 procesu, ko ir grūti sinhronizēt. Ja mēs runājam par platformām, tad uh, te ir digitāla revolūcija, un iepriekšējā digitālajā revolūcijā mēs zaudējām cīņu par platformām, un tagad mums ir iespēja būt konkurētspējīgiem tad man ir pavisam skaidrs jautājums. Iespējams, ka tas ir plašāks nekā jūsu pilnvaras, taču bez vīzijas, kas mūs satuvinātu, bez vīzijas digitālajai telpai Eiropas tirguma attiecībā uz audiovizuālo industriju, pakalpojumiem, valsts iepirkumu. Te ir vesela plaša joma, bez valodas digitālajiem tirgumam, kas pamatotos uz mūsu vērtībām. Vai jūs domājat, ka ir iespējas, iespējams vienlaikus īstenot 300 procesus? Es vēlos, lai šī digitālā savienība vainagotos panākumiem, taču es domāju, ka te būs svarīgi, lai būtu vienota vīzija. Paldies. Paldies, tā kā citu jautājumu nav, tad lūkšu Violas kungu tagad atbildēt uz šiem jautājumiem, un tā kā šie jautājumi manā skatījumā bija ļoti augstas kvalitātes, un tur tika skarts sarežģītas lietas, tad jūs rīcībā nevis 5, bet 10 minūtes. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšstādētāji. Nu, kā jūs pieminējāt, es tiešām augstu vērtēju šo jautājumu nopietnību un uh, sarežģīto raksturu, nu, mēģināšu iekļauties desmit minūtēs. Ja man neizdodas, jo, nu, pierakstīju tad diezgan daudz jautājumu, bet, nu, darīšu, ko varēšu. Katrā ziņā mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Uh, lūk, šādā pašā gultnē, vienlaiks nopietni un, un, un arī precīzi. Kas tījo kundze uzdeva jautājumu Par teiksim, eh, tātad eh, telekomunikāciju regulējumu turpināšanu, sevišķi par, par viesabonēšanas cenām un tā tālāk. Nu, esam jau sākuši pēcdarbus. Otrajā lasījumā parlamentā mm, tātad tiks cerams pieņemt šis uh, dokuments, laikam mums nav daudz, esam sākuši darbu. Mēs nu, skatām, ka viesabonēšanas režīma uh, regulatīvā režīma pārskatīšana var tikt pabeigta gan ātri, gan sekmīgi. Jautājums par spektru diapazoniem tika piešķir, pieminēts, vairāk citi kolēģi arī to pieminē. Par spektriem runājot, um, sniegšu vienu atbildes visiem jautājumiem. Jā, tiešām savās desmit minūtēs, kas bija manā rīcībā, šo jautājumu nepieminēja, un visu jau pieminēt nevar. Un publiskās konsultācijas par šo jautājumu turpinās, tā kā nu, man būtu sarežģīti tagad konkrēti pavēstīt jums, ko tad komisija darīs, bet eh, nu, viena lieta mm, ir eh, skaidra, gan parlamentam, gan komisijai ir eh, lūk kāds viedoklis. Komisija nāk uz klājā ar priekšlikumu vairāk kā pirms diviem gadiem, tātad runāja par telekom vien, kopējo vienoto tirgu. Parlaments pirmajā lasījumā nobalsoja par šo priekšlikumu, to atbalstot, un vairāk vai mazāk. Vēl atbalstot komisijas ierosināto struktūru arī. Padomu, neskatoties uz atkārtotiem parlamenta un komisijas aicinājumiem eh, nopietni izsvērt šo priekšlikumu, pamatā to ir eh, norēdījusi, uzsverot, ka eh, priekšlikumam par, par spektru, tādu par diapazonu sadali padomē laika neatliek. parlamenta pieņemtais lēmums pirmajā lasījumā jautājumā par spektriem ir eh, būtisks izējas punkts, svarīgs izējas punkts. Parlaments pamatā atbalstīja komisijas priekšlikumu, līdz ar to vismaz divas institūcijas eh, ir viensprāts par to, ka spek spektru jomā jābeidz eh, reforma, lai organizētība šajā jomā Eiropā uzlabotos. Otkārt, ja mēs arī par padomu sakījām, ka jautājums ir svarīgs, tad viņam nav laika pie tā strādāt. Nu, varbūt tas tomēr kopumā ir labs izvēles punkts. Nu, protams, ir pagājuši nu, divi gadi. Un uh, eh, interneta laikmetā tas, tas ir garš laiks, bet no politiskā viedokļa raugoties, tas tomēr ir, ir un paliek svarīgs izvēles punkts. Runājot par pārvaldības jautājumu, un šis pārvaldības jautājums pacēlās arī, arī eh, citu kolēģu sniegtajos komentāros. Un kopumā regulatora sadarbības sistēma ir efektīva. Kopumā, ja runa par, piemēram, noteikumiem un normām, Eiropā sistēma strādā labāk, bet nu, tagad mums jā, jāpāriet jaunā sadarbības stadijā, jo sevišķi tādēļ, ka telekom kopējā uh, tirgu tagad uh, mums būs divas jaunas funkcijas. Pirmkārt, uh, tīkla neutralitātes norma piemērošana, un par šo tīkla neutralitāti vēl parunāšu pēc brīža. Un um, otra funkcija, otra loma kopā ar um, komisiju īstenot dzīvē jauno viesapnešanas režīmu. Nu, te nepieciešama koordinēta pieeja, piemērot Eiropas tiesību aktus. Bet tiešām jāturpina domāt par pārvaldības jautājumiem, kā uzlabot sistēmu, kā to padarīt par eiropeiskāku un efektīvāku. Un tad bija virkni citi jautājumi. Es atvainojos, ka varbūt eh, ne pēc kārtas eh, atbildējuši, bet, lai ekonomētu laikus, mēģinu, mēģinu tā kā sagrupēt šos jautājumus. Un eh, nākamais jautājums tāda par tīkla neutralitāti. Un tāda runāja par tīkla neutralitāti. Lūk, kas man sakāms būtu pirmkārt. Eiropā mm, ir tiešām ļoti neparastu un labu rezultātu panākt. Jā, parlaments apstiprinās politisko vienošanos, kas te tātad otrajā lasījumā plenārsēdē, tad Eiropa kļūst par vienīgo reģionu pasaulē, kur būt, būs pieņemts primārais tiesību akts par tīkla neutralitāti. Un tas nozīmē, ka mēs kopā ar parlamentu iepielksim punktu um, šešiem, ar ko mūsdienās saskars 300 miljonu Eiropas pilsoņu. Proti, kā viņu pakalpojumi viņiem ir uh, kavēti un traucējas tādēļ, ka, lūk, nav ievērot tīkla neutralitāti. Pētījumi uzrāda to, ka 30% Eiropas uh, pilsoņiem nesaņem adekvātu, adekvātu ātru internetu un šie pakalpojumi maksā pārāk dārgi. Tam visam tiks pielikts punkts. Uh, Eiropas līmenī ar vienu tiesību aktu ASV tā nav. Kā droši vien ziniet, ASV ir spēkā vien administratīvas normas, kas uh, Eh, regulē tīkla neutralitāti, tiesnesis to var norādīt, jā, jā, ja mainās, piemēram, administrācija, tad arī tas var mainīties. Otrajā lasījumā balsojot, eh, parlaments, parlamenta palīdzību mēs pieņemt faktiski neatgriezenisku lēmumu pēc šī tiesība atstāšanās spēkā sistēmā nīsies pilnībā. Un, manuprāt, tas ir diezgan tiešām neparasts un un labs iznākums. Nu, protams, jebkuru likumu, jebkuru normu jau var uzlabot, bet eh, rezultāts tiešām būs eh, ļoti iespaidīgs un nekavēties tās ir spēkā. Vēl tik uzdots jautājums par eh, tā saucamo zero rating services, kas ir pakalpojumi, kas saistās ar, ar no tādiem pakalpojumiem, kas ietilpst pakalpojumu komplektā. Vienošanās tika panākta ļoti skaidri par šo jautājumu. Šie pakalpojumi, jo sevišķi, ja tie saistās inovācijām un konkurenci, dalībvalstu regulatori nevajadzētu tiem likt kā priekšā, tā kā šis jautājums eh, būs jāpanalizē katrā individuālajā gadījumā. Regulatoram ir jāiejaucās, ja konkurences noteikumi vai inovācijas eh, stimuli tiek eh, grauti un pārkāpti. Šeit izstrādāsim kopējās vadlīnijas, pie kā strādā Derek Un šeit eh, regulatoram ir pienākums iejaukties, lai nodrošinātu vienlīdzīgas konkurences normas. Tā kā šeit šajā ziņā viss ir skaidrs, eh, kādu iznākumu sagaidīt, un tāpat ir skaidrs arī, ka tā rezultātā 28 dalību valstīm, ne tikai pāris dalību valstīm, bet visām dalību valstīm būs iespēja eh, tātad strādāt pie šiem zero reading services normām un, ja nepieciešams, iejaukties tirgus darbībām. tālākās, tad bija nākamais jautājums. Ar iepriekšējā jautājumu saistās Lukāts jautājums. Trafika pārvaldība, jeb tātad tirgus, tīkla plūsmas pārvaldība. Nu, arī šajā jomā tiesībām mums ir pilnīgi skaidrs. Tā, principā nebūtu jābūt, eh, nebūtu jāpastāv iespējai ja tātad ierobežot um, piekļuvi internetam. par noteiktu maksu. Tad nebūs īsti legāli saistīt internetu ātrumu ar, ar, ar maksu. Jā, varbūt eh, ātrumu pavairot, ja teiksim, ātrāks internets varētu būt, vai eh, sacīsim, kā diferencētie pakalpojumu varētu būt, ja, ja būs runa par konkrētiem pakalpojumiem, bet atvērtais apkārtējais internets to diferencēt eh, nebūs vairs iespējams, tas būs pilnīgi skaidrs noteikums, norma, kas figurēs tiesību aktos. Tālāk vēl izskanēja jautājumi par tiesas nolēmumu attiecībā uz eh, drošos, jeb safe harbor vienošanos. Un tas ir Eiropas Savienības tiesas lēmums, un, protams, tas mums ir jārespektē kā tāds. Ar to arī būtu jāsāk. Tā kā man nedaudz pārsteidz dažu kolēģu komentāri ārpus Eiropas, tātad izskanējušie komentāri, ka šo tiesas lēmumu komentē tā, it kā to varētu mainīt vai ignorēt. Eiropas Savienības tiesa ir pieņēmusi lēmumu, un lēmums pietiekami skaidrs. Spriedums ir viennozīmīgs Eiropas pilsoņu tiesības nevar mainīt vai grozīt, jo sevišķi, ja runa par uh, šo um, tiesību efektīvu realizēšanu, tas, tas ir jānodrošina. Un, uh, nu, līdz ar to ties, tiesas spriedums ir skaidrs, uh, nu, tālāk mums jāstrādā ar datu uzraudzības un aizsardzības iestādēm Eiropā, lai nodrošinātu to, ka Eiropas uzņēmējiem, Amerikas uzņēmējiem, kas strādā Eiropā, dotu vadlīnijas, attiecībā uz to, kā tad korekti īstenot šo tiesas lēmumu. Bet, nu, vienlaikus ir absolūti nepieciešams, lai datu aizsardzības regulējums šeit un padomē un, un, un uh, trilogu pēdējās sarunas norit par šo datu aizsardzības regulu. Ir jā, šīs sarunas jābeidz, lai mēs nonāktu pie kopējām normām attiecībā uz datu aizsardzības um, aspektiem Eiropā un lai šie aspekti tiktu arī unificēti traktēt visā Eiropā. Tad ir jārespektē tiesas spriedums, jāsniedz padomu vadlīnijas uzņēmējiem, kā adekvāti tos īstenot, jāizsien, jāsakmē kopējas atvaru izlaidu. Nu, un tā viss rezultātā cerams un domājams, ka mēs uh, ņemsim vērā šo tiesas lēmumu. Nu, un vienlaikus, protams, arī turpināsim dialogu ar ASV. Mēs ceram, ka tiesas paustās bāžas uh, tiks rūpīgi, rūpīgi ņemts vērā un ka apvienoto valstu, savienoto valstu iestādes to noteikti neignorēs. Un uh, ceram, ka arī turpināsies konstruktīvs dialogs starp ASV un Eiropu šajā jautājumā. Kas attiecas uz uh, tādu jautājumu, kā Rūpniecības digitalizācija. Ko tad mēs darām šajā jomā, lai nodrošinātu Eiropas konkurētspēju? Komisijas publicētā stratēģija šajā jautājumā kā nesot gan detalizēta. Nu, es domāju, ka nu, problēma viennozīmīgi pastāv. Un tā kļūst aizvien prominentāka. Proti digitālā ekonomika, digitālā tautsēmniecība un eh, tas, ko mēs uzsveram savā stratēģijā, pakalpojumu un, un, un eh, nu, uzsveru digitalizāciju, ir būtiski nepieciešama, lai Eiropa saglabātu savu konkurētspēju. Ko tad eh, skaidri vienkārši izsakoties grasāmies darīt? Nu, piemēram, nodrošināt, lai mākoņu datošanas pakalpojumi kļūtu par daudzu procesu modernizācijas atslēgu. Ir ja nepieciešama sastupējā pakalpojumu savietojamība un dažādi standarti, lai tas viss arī notiktu. Un šai sakarā vēl viena iniciatīva, pie kā strādājam, ir tā sauktā, sauktais Eiropas Savienības zinātnes mākonis, Science Cloud. Vēlamies nodrošināt, lai zinātniskie pētījumi Eiropā varētu izspēst maksimālu labumu no zinātnes un tehnikas attīstības, jo sevišķi runa par datiem, jādod iespēju visām universitātēm, visiem izspēst centriem izmantot, sastapē izmantot dažādas zinātnes sasniegumus un datus, un šai sakarā pavisam drīz varēsiet sagaidīt no komisijas eh, paziņojumu par šo Science Cloud. Nu, tad bija jautājums par dažādām platformām. Piefiksēju šos jautājumus, un es uh, atvainojos, ka varbūt uh, visus cienījumos uh, deputātus vārdā nosaukt nevarēšu, bet, piemēram, Kallasas kundze un Signorino kungs uzdev jautājumus starp starpā par uh, platformām. Ko tad, eh, domājot par likumdošanas aktiem, varētu sagaidīt? Uh, kāds būs līdzsvars starp uh, iejaukšanos no vienas puses un inovāciju aizsargāšanu aizsardz, aizsardzību no otras puses? Nu, pirmkārt, ko tad varētu sagaidīt, ko jūs varat gaidīt šajā jomā, kā jau minēju? Tuvākajā laikā pilnīgi noteikti mums būs iniciatīvas eh, digitālā satura un autortiesību sakarā. Tas mēs jau gatavojam. Un eh, runājot par dažādām platformām, nu, pirmkārt būtu jāsaprot, nu, kur tad ir tas stāsts, kur ir eh, problēmas būtība. Nu, tieši tādēļ mēs turpinām konsultācijas. Šeit es atsaucos arī uz kādu jautājumu, ko pieminēja. Vēl kāds cienījamais deputāts? Ja pat vairāki. konkrēti Nībleres kundze, par to, kā, kā, kā un vai mēs ieklausāmies partneru balsīs, un, nu, protams, ka ieklausāmies. Mēs esam sagatavojuši ļoti detalizētas uh, anketas, uh, aptaujas, uh, kur uzdodam jautājumus par inovāciju, problēmām, tekstam, par dažād, dažādām nedrošībām, neskaidrībām, ko šīs inovācijas ved sev līdzi, un mēģinam pilnībā to visu apzināt. Priekšstādātājs Nekilkungs uzdeva šādu jautājumu. Kā, kādēļ jānosaka kādu konkrētu mērķi, piemēram, e-komercijā, e-tirzniecībā? Un šeit es atvainojos, jau radīju nepareizu iespēju, bet šeit, ka te ir kāds pārpratums. Komisija nevar un nevēlas uz, uzspiest kādu noteiktu proporciju vai, vai, vai procentu uzņēmumiem, kam jātirgojas. Um, tiešsaistē vai maksimālo ātrumu transakcijām tīklā vai um, pilsoņu skaitu, kuriem jādod pieeja internetbankai. Nu, tas, protams, atklātā atvērtā ekonomikā nav iespējams un arī nav vajadzīgs. Mēs vēlamies um, stimulēt diskusijas, lai, lai šo klajā uh, indeksu, tātad digitālās uh, sabiedrības un, un ekonomikas indeksu, kur mēs izskatām situāciju lielai valstīs, un gadu pēc gada mēs varam salīdzināt, nu kā tad lietas attīstās. Uh, Un tas ir pakalpojums, ko mēs nodrošinam valsts iestādēm, kā arī uzņēmējiem un pilsoņiem, lai mēs visi saprastu, kādā virzienā attīstās ekonomika, bet katrā ziņā no, mūsu mērķis viennozīmīgi nav no augšas tagad diktēt, nu kā tad um, šajā nozarē lietām būtu jātīstās. Un kādēļ priekšstādātāji ir uzdevuši jautājumu, Nu, nojaušu, ka tas saistās ar MVU nākotni. MVU, protams, ir Eiropas tautsainicības mugurkauls. Nu, pat labāk, nu, šajā digitālās transformācijas uh, laikmetā, protams, ir uh, bažas par to, vai MVU izdzīvos, bet, nu, daudz no šiem MVU uh, tiešām plauks un zēr šajos jaunajos apstākļos un ir kaut tāds radošais zinājspēks. Un um, ir pamats uzskatīt, ka arī citos uh, tradicionālajos eh, sektoros un, un nozarēs eh, notiks pielāgošanās digitālajai ekonomikai un eh, būs arī panākumi. Un nu, nebūtu prātīgi, tā tiešām nebūtu pareizi un labi stratēģija diktēt tagad mūsu kompānijām, uzņēmumiem, kā viņiem būtu jāorganizē savu nākotni. Vēl viens kundze uzdev jautājumu par autortiesību likumiem, autortiesību satveru, kas tad tuvākā laikā būtu gaidāms šajā jomā. Un nu, es jau uzsvēru, ka mēs mēģinam modernizēt uh, intelektuālu autortiesību un uh, tiesisko satvaru, un tas, protams, ir sarežģīts jautājums un jārisina pakāpeniski. Kādēļ tas vispār nepieciešams? Nu, tādēļ, ka autortiesība aizsardzība šajā interneta digitālajā ekonomikā pat vēl, vēl svarīgāk nekā līdz šim, jo, nu, šeit visas zināšanas ir ekonomikas savā ziņā. Nu, vienlaikus, uh, vecie likumi nav piemēroti internetu pasaulē. Tiešsaistē sekundes eh, desmitdaļās ir pieejams eh, visplašākais eh, satura klāsts, un tāpēc mums ir jāpielāgojas. Bet atkal jāpielāgojas nevis spiežot uzņēmumiem un kompānijām attīstīties noteiktā virzienā, bet gan palīdzot tām uzlabot savu, savu stāvokli šajā laikmetā, tad, kad kompānijas ar savu radošo veikumu piedāvā kāds produkts vai pakalpojums tieši saistē. Esmu jau pārsniedzis 15 eh, minūšu man atvēlēto termiņu, mēģināju atbildēt uz visiem jautājumiem. Ā, nu vēl viens. Priekšstādātāja neiebilstēt, tad pavisam īsi pabeigšu pēdējo jautājumu, tad skatos eh, caur šim jautājumu sarakstam, vēl viens ir palicis neatbildēts no tām Urānī kunga. Jautājums eh, par to, kad varētu gaidīt kādas konkrētas leģislatīvas iniciatīvas no mūsu puses. Ansip kungs, mūsu komisārs, un tas figurā arī jau pieminētajā stratēģijā, ehm, paziņoja, ko tad sagaidīt 16. gadā. 16. gada pirmajā pusē mēģinās nākt klajā ar iniciatīvu attiecībā uz ģeobloķēšanu. Līdz 16. gada vidum tāpat arī iesniegsim priekšlikumu telekomu normu reformai un audio, audiovizuālajo sektoru reformai. Un tāpat mēģināsim arī līdz nākamā gada vidum Nu, sliktākā gadījumā nākamā gada otrajā pusē publicēsim mūsu piedāvājumu reformai attiecībā uz um, PVN aspektu mainīšanu šajā kontekstā. Atvainojos, esmu ko palaidis garām. Ja tā, tad uh, labprāt atbildēšu uz tiem rakstiski. Atbildēšu izsmeļošāk un pamatīgāk. Paldies! Liels paldies un paldies arī, ka bijāt mūsu viesis un atbildējāt uz mūsu jautājumiem tik precīzi. Jautājumi jums tika uzdot kuplā skaitā. Līdz ar to esam noslēguši šī sanāksēdi. Rīt no rīt būs nākošā itre sanāksme. Un to vadīs pieredzējušāks priekšstādātais Buzekungs. Sāksim darbu deviņos un balsosim desmitos. Labu vakaru! Yes,